Chris is here as well. Uh, good morning, everybody. Labrīt. Būtu ļoti jauki, ja mēs varētu ieņemt vietas un sākt sanāksmi. Jo mums ir ja tā var teikt, priekšsēdījums sarežģīta, izaicinoša darba kārtība. Ir daudz lielisku uh, runātāju, kurus es priekš šeit gaidu, kur uzstāšanos, tad, tad lūdzu, iemet vietas arī zāles aizmugurē, būtu labi, ja mēs varētu sākt. Jūs man nedzirdiet? You can't hear me? Um, you can, yes. Uh, there is... Dzirdiet gan. Jā, un tulkojums, cik uh, zinu, ir pieejams eh, gandrīz visās vai visās valodās. Tie, kas mūs izklausījuši no iepriekš nav bijusi, var izmantot uh, austiņas, uh, sameklēt vajadzīgo um, valodas kanālu. Labrīt arī mūsu smagi strādājušiem tulkiem. Šo jums ļoti intensīvu programmu Sirsnīgi sveic jūs Eiropas parlamenta un iekšējā tirgus un patērētāja tiesība aizsardzības komitejas vārdā uz mūsu šī rīta uzklausīšanu. Šī ir mūsu otrā uzklausīšana divu gadu laikā par standārtu tēmu, standartizācijas. Daudz no jums bija klāt mūsu pirmajā uzklausīšanā, kad mēs runājam par standārtu svarīgumu un stratēģiju gaidot šo ļoti svarīgo likumdošanas priekšlikumu no Eiropas komisijas puses kas aktualizē Eiropas standartu likumdošanu, standartizācijas likumdošanu. Šodien mēs eh, uzklausīsim detaļas šajā ziņā, un ļoti eh, liels prieks man ir šeit eh, manu viceprezidents veikt, ļoti smagi strādājošo, kā vienmēr, Lara Komī, kas ir komitejas referenta standartizācijas programmai, un es redzu šeit vairākus ēnu referents, kas ir smagi strādājuši Šadamoz, Rūle, Kozičņiks, Maiers un Es arī ar prieku sveicu šeit Gire kungu, kas ir sniedz atzinumu no Rūpniecības komitejas, Prosta kungs, kurš ir no Starptautiskās tirdzniecības komitejas sagatavos atzinumu. Īpaši sveicu jūs abus un no starptautiskā līmeņa mums ir, kā redzat, atsevišķa sesija, kas ir veltīta tieši starptautiskajai dimensijai, ko arī ar prieku gaidām. Un administratīvi tas tāds paziņojums gal galā uh, ir pieejama uh, tiešsaitē, internetu tiešsaitē uh, sēdes uh, eh, audio ieraksts, un es zinu, ka daudzi visā Eiropā mūsu iepriekšējo uzklausīšanu visā Eiropā tiešsaitē tai sekoju, un ja jūs sekojat mums tiešsaitē, arī jūs vēlos sveikt sirsnīgi šī rīta sēdē. Uh, Jūs ziniet, ka droši vien ir vismaz kādas 100 tūkstoši cilvēki, vai varbūt pat vairāk eh, visā Eiropā, kas strādā standardizācijas iestādēs, kuras ietekmēs eh, mūsu lēmumu. Un pirms es aicinu Laru eh, at, sanāksmes atklāt, tad arī es došu vārdu Girekam un Prousta kungam, un es gribu sveikt arī komisijas pārstāvu šeit, Daniels Kalēja Krespo ģenerāldirektora vietnieks ar saviem kolēģiem. Viņi visi šeit ir ieradušies, sirsnīgi sveicam jūs. Tātad viņiem visiem došu vārdu un tad arī atklāsim pirmo sesiju. Vēl ko gribu teikt ievadu vārdos mūsu ļoti cienījumiem runātājiem. Tātad sirsnīgs paldies visiem, kas prezentācijas iepriekš sagatavoja mums nosūtīt. Tās ir jūsu uh, mapītēs, mums ir arī runātāju biogrāfijas mapītēs, eh, es viņas tāpēc nestādīšu atsevišķi priekšā, bet jūs variet eh, eh, paši izlasīt šīs biogrāfijas. Vienīgais, ko gribētu sacīt no savas puses, lūkšu visiem runāšanas laiku ievērot. Es zinu, tas ir ierobežojums nopietns, bet pretējā gadījumā mums neizdosies savu darbu veikt visā pilnībā. Un tagad aicināšu Lāru atklāt sanāksim. Paldies, Malcolm. Sirsnīgi sveicu visus. Arī no savas puses priecājos, ka varbūt šodien šeit. Tas ir tā ļoti svarīga uzklausīšana un jau iepriekš sirsnīgs paldies visiem par ierašanos un <clears throat> prezentācijām, kas ir sagatavotas priekšsēdz, jau norādīju uz to. Eh, ka šī ir otrā uzklausīšana. Kolēģis Kozūšņiks jau organizēja eh, šo pirmo uzklausīšanu, un tagad mēs vēlamies spērt solis priekšu. Eh, kopš šī paša iniciatīvas ziņojuma ir šis tas noticis. Šī uzklausīšana manā skatījumā ir liela iespēja, tā ir ļoti svarīga, jo mums ir Eiropas standartizācijas jomā jauna regula sagatavota. Tā ir visai sarežģīta. Tur ir vairāk sarežģīti jautājumi tajā sakrā, un visiem jādod savs ieguldījums gan uzņēmējiem, gan arī patērētājiem šajā darbā. Vēlos norādīt, ka šis process ir demokrātisks, Daudzi kolēģi, arī es pati esmu pārliecināta, ka demokrātija ir jākalpo pilsoņiem, pilsoniskai sabiedrībai. Un tādēļ šīs mūsu pasākuma ielūguma plakāts, eh, kas attaino ikdienas dzīves situācijas. Es ceru, ka mūsu dialogs būs eh, rezultatīvs, kvalitatīvs un mēs varēsim skart visus eh, galvenos jautājumus, lai radītu iespējami labāku pamatu likumdošanai, ņemot vērā visas uh, svarīgākās intereses un veicot nepieciešamos uzlabojumus. Jau līdz šim eh, darbs pie šī jautājuma ir bijis diezgan nopietns. Eiropas parlaments ir spēris svarīgu soli ar pašiniciatīvas ziņojumu, kas tika apstiprināts oktobrī. Paldies referentam un ēnu referentiem. Mēs centāmies vienmēr ļoti atklāti, caurskatām visus galvenos jautājumus izdiskutēt. Priecājos, ka daudzi referenti un ēnu referenti kas piedalījās pirmajā darba posmā, to dara arī tagad otrajā darba posmā. Jūsu visu norādes centīsimies ņemt vērā. Cieši strādājam arī ar pāriem kolēģiem, kā jau tas līdz šim ir noticis. Visas politiskās grupas ir pārstāvētas mūsu darbā. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi lai E, plenērā panākt rezultātu, kas apmierinātu mūs visus. Ar prieku konstatēju, ka Eiropas komisija izstrādājot šo likumdošanas kopumu, ņem vērā vairākas priekšlikums, kuras Eiropas parlaments bija izteicis. Par to es ļoti priecājos. Paldies komisijai par to. Un tagad mums vēl jāraugās, kāda vēl uzlabojuma būtu nepieciešama. Līdz šim paveiktais var mūs apmierināt, bet šur tur ir vēl jāpanok, jāpanāk uzlabojumi. Mums derētu būt pragmatiskiem, aktīviem, proaktīviem. Standartizācija ES līmenī ir svarīgs jautājumu bloks, mēs to labi zinām. Vēl jo vairāk tas ir nozīmīgi ņemot vērā, ka mēs pat lēmām piedzīvojam ekonomisko krīzi. Uzņem un patērētāji tajā ir ļoti interesēti. Barjeras ir jāmazina, jālikvidē, jāstimulē uzņēmējdarbību, vienkāršošanai jāiet roku rokā ar priekšlikumiem, kā atdzīvināt ekonomisko darbību. Un mums jādod savu impulsu šajā procesā. Eiropas standartizācijas procesam jāatbilst ekonomisko darboņu vajadzībām un gaidām. Tam jābūt elastīgai ātri rēģējot uz tehnoloģiju izmaiņām un jauninājumiem. Neiedziļināšos detaļās, pieminēšu tikai pašu galveno. Protams, mums būs vēl daudzas interesantas prezentācijas. Priekšēdis jau norādīja, ka ir svarīgi, lai jums arī būtu iespēja sniegt savu pienesumu mūsu darbā. Paldies visiem par ierašanos! Vēlu jums veiksmīgu darbu un ar, līdz ar to arī aps, atklāju mūsu darbu. Sirsnīgs paldies, um, kā arī ievērot runāšanas laiku. To arī gaidīsim no pāriem minūtēm. Tagad aicināšu Gīreku un Prost kungus uh, dažus īsts komentārus, dažu minūšu garumā no savu komiteju viedokļu izteikt, bet pēc tam jautājums varēsim vēl diskutēt. Vispirms Giereka kungs. Paldies. Paldies, dāmas un kungi, sirsnīgs veids, es pateicos pielūgumu, es pārstāvu Rūpniecības komiteju, un rūpniecība bez standartizācijas nav iedomājama. Ja raugamies uz kvalitātes uzlabošanas procesiem, tad tā ir joma, kas ir cieši saistīta ar standartizāciju arī no patērētāja tiesība aizsardzības, no veselības aizsardzības viedokļa, tas viss ir ļoti svarīgi. Standartiem ir jābūt balstītiem uz labāko praksi, demokrātiskiem noteikumiem, kas ir pienākt konsensa ceļā, sadarbotos visām iesaistītām pusēm. Un šādu procesu parasti aizņem 2-3 gadus tādēļ, ir grūti turēt līdzi nanotehnoloģiju, informācijas tehnoloģiju attīstības tempam, kas ir ļoti strauji. Un dažreiz mums ir jārēķinās ar tirgus konfliktiem, kad ir runa par savietojamību vai interoperabilitāti. Eiropas Savienībā, kurā ir 27 dalībvalsts, eh, barjeru likvidēšana ir ļoti svarīga, lai eh, nacionālie standarti tiktu pārāk plaši pieliekotot. Mums ir jāveicina eh, harmonizēta standarta izstrāde, lai produkti, kas ir vienas dalībvalsts tirgu, būtu pieejama arī citās dalībvalstīs. Kā jau sacīja, demokrātiskas procedūras, caurskatāmība ir ļoti svarīga. Um, visām pusēm panākt vienošanos ir grūti dažreiz. Tas nozīmē, ka mazāk uzņēmumu, kam nav tik plaša kapitāla bāze, MVU eh, dažreiz negūs tik plašu piekļuvi tirgumu, un to mēs vēlētos novērst. Ja standārti ir Eiropas līmenī, tad tirgus ir eh, civilizētāks, sakārtotāks, kas palīdz mazināt izmaksas un uh, veicināt konkurses, kas attiecas uz uh, aparatūru, ķīmiskiem izstrādājumiem, zāļ, zālēm, uh, celtniecības produktiem, kas viss ir svarīgas jomas Eiropā. Tas viss veicina arī Eiropā ražošanas Uh, internacionalizāciju. Eiropas komisijai šajā lomā ir svarīgs, šajā jomā ir svarīga loma. Uh, standartizācijā jāievēro arī tirgus noteikumi. Kopsavilkumā gribu sacīt, ja standartizācijas procesā piedalās visas standartizācijas iestādes Eiropā, tad uh, konkurence no tā tikai iegūs, uzlabosies, atbrīvojot potenciālu, atļaujot labāku konkurenci. Tad, tad mēs runājam par eh, standartizāciju un patentiem. Tas ir vienas medaļas divas puses, var teikt. Un Gan komisija, gan parlaments piedalās šajā likumdošanas darbā. Paldies, atvainojiet, ka es drusciņi par ātru runāju. Eh, sakrunātājs tas varbūt bija grūti tulkiem, bet eh, paldies par uzmanību. Eh, jūs bijāt ļoti labi saprotams un tulko strādāja lieliski, tā kā viss bija labi. Paldies, saka priekšēdz, un tagad vārds Prusta kungam. Priekšsādātā kungs, paldies jūsu komiteja, paldies referentam eh, par eh, ielūgumu ierasties un izteikties, eh, runājot par šo atzinumu, priekšlikumu par standartizāciju. Es vēlētos, lai mūsu abas komitejas sadarbotos šajā jomā, un es atbalstīšu referentu uh, lai INTA un EMKO kopīgiem spēkiem sagatavotu laba atzinuma. Paldies arī komisijai par priekšlikumu, kas izskatās labi. Protams, runājot par startautisko tirzniecību, šķiet, ka te šo to var uzlabot. Jo startautiskā dimensija praktiski neparādās šajā priekšlikumā, un šeit būtu jārunā par trim lietām. Pirmkārt, uh, fórumus un konsorcijas eh, standartizācijas jomā. Tad tehniskās specifikācijas un to loma un Eiropas normas eh, pasaules tirgos un mūsu vadības iniciatīva. Runājot par fórumiem un konsorcijiem, šķiet, ka komisija te vēlas apstiprināt savu leģitimitāti. Komisija Nu, vēlas eh, par normām atzīt tehniskās specifikācijas, ko pieņem fórumi un konsorcija, un eh, kas eh, precīzāk definēti otrajā pielikumā. Bet šie kritēriji ir elastīgāki par standartizācijas normām. Praktiski par starpniekiem kļūt, kļūst fórumi un konsorcija, un tiek ieviesta jauna elastīgāka procedūra. Tas būtu grūti pieņemams eh, vidējiem maziem uzņēmumiem, eh, patārētāju organizācijām, mm, citām organizācijām. Un eh, tas Eiropu nepadara konkrēt spējīgāku starptautiskajā līmenī. Praktiski Te vajadzētu veidot konsorcijus, lai izstrādātu tehniskās specifikācijas, un tad uh, mums praktiski būtu uh, monopolu uzņēmumi, kas uh, mums diktētu noteikumus. Un um, tas uh, nevienam nepatiks arī starptautiskā līmenī. Uh, kaut uh, preambulā parādās zināmi pamatprincipi, tie gan tiek atspoguļot vēlāk tikai otrajā pielikumā, un galvenā loma tomēr ir formiem un konsorcijiem. Un kāpēc uh, komisija uzskata, ka standartizācijas režīmam jāpiešķir atkāpes? Un kāpēc uh, komisija vēlas atzīt uh, tehniskās specifikācijas TSE sektorā. Te var rasties divu ātrumu risks. Kāpēc eh, komisija eh, svītro dažas normas un iekļauj citus noteikumus? Kā tas ir pamatots? Kāpēc komisija galu galā vēlas eh, izmantot Eiropas normas pasaules tirgos? Ja mēs runājam par starptautisko līmeni, tad eh, būtu jāparūpējas eh, par tulkošanu, par šo noteikumu tulkošanu citās valodās. Mm, bet arī sadarbība trešām valstīm šeit spēlē lielu lomu. Bilaterālā sadarbība ar trešām valstīm jau dod labus augļus, bet runājot par transatlantisko dialogu, mums būtu jāstieprina sadarbība ar ASV. Uh, un um, jādara tā, kā darījām uh, ar uh, Ķīnu. Nevajadzētu aizmirst par to, ka jāmazina birokrātija, jo, teiksim, attiecības ar Krieviju tiek ļoti sarežģītas birokrātijas dēļ. Un es vēlos atgriezties pie uh, 2010. gada iniciatīvas konkursa. Uh, organizācijām, kas ir ārpus Eiropas, teiksim, Ķīnā vai ASV, tad uh, organizācijās uh, šajās valstīs būtu varējušas uh, gatavot Eiropas normas. Prieks, ka komisija tagad no šīs idejas ir atteikusies. Uh, tikai organizācijām Eiropā jādod iespēja gatavot Eiropas normas. Ja šādi tad mums arī būs uzticamas normas, eh, kurām varēsim uzticēties. Paldies, Prūstkungs, par šo plašo pārskatu, par jūsu komitejas skatījumu. Esmu pārliecināts, ka dažiem jautājumiem, kam jūs pieskārāties, īpaši par informācijas tehnoloģiju specifikācijām, eh, diskusijās pie, pie tiem vēl atgriezīsimies. Tātad eh, nekur šīs domas nepazudīs. Uzklausīšanas sākumā vēlos arī dot iespēju komisijai izteikties. Es nepieminēju Renātu Vaisenhornu, kas arī ir ieradusies šeit, kas ir bijusi atbildīga par priekšlikumu detalizētu izstrādi. Viņa komitejā ir labi pazīstama kopā ar Brinkmans kundz, bet tagad sirsnīgs veids Daņā, ka liekā Krespo, kurš ir eh, rūpniecības un Eh, uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāta vietnieks. Lūdzu, Daniel, dod jums vārdu 5 minūtes. Paldies, priekšsēd. Godātie deputāti, dāmas un kungi, esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam un IMCO komitejai īpaši par šīs dienas pasākumu organizēšanu. Tā ir iespēja iesaistītām pusēm izteikties pār ļoti svarīgu jautājumu. Eiropas standartizācijas nozīme konkurēt spējas veicināšanā. Gribu atvainoties viceprezidenta Janī vārdā, viņš labprāt būtu bijis šeit, bet diemžēl pat labam tieši notiek komisijas kolēģijas sanāksme un viņam e, obligāti bija jāpiedalās tajā, jo tur arī ļoti svarīgi jautājumi tiks skatīt šodien. Bet, kā jau iepriekšējā runātājs gribētu uzsākt, uh, ar uzsvaru uz to, ka standardizācija ir viena no galvenajiem Eiropas ekonomikas jautājumiem. Sadarbības starp patērētājiem, ražotājiem, Eiropas uh, iestādēm standarta izstrādē ir devusi izšķirošu ieguldījumu Eiropas viena no lielākajiem sasniegumu sasniegšanā, proti 500 miljonu patērētāju vienot tirgus radīšanā. Standartiem ir uh, ļoti nozīmīga loma e, Eiropas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā. Viņi palīdz šiem uzņēmumiem e, piekļūt šīs dienas globalizētiem tirgiem gan Eiropā, gan visā pasaulē, nodrošina savietojamību, interoperabilitāti, kas ir svarīgi konkurences veicināšanā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Savī, savā runā vēlos arī pieminēt MVU izšķirošo lomu Kā jūs ziniet, viena no manām aktivitātēm komisijām, man atbildes jomām ir mazo video uzņēmumu eh, darbības atvieglošana. Viņiem ir ļoti izšķirīga nozīme patērētāji eh, uzticības veicināšanā. Eh, viņi atver tirgus un veicina tirdzniecību, un tieši tādēļ tieši dēļ standartizācijas nozīmes mums ir jāmodernizē šī joma, jābūt spējīgiem piemērot savu sistēmu jauniem konkrētspējas izaicinājumiem, ar kuriem saskarāmies globalizētā ekonomika, ilgspējīgas e- attīstības nepieciešamība un tehnoloģija savietojumības nepieciešamība. Eiropas tehnoloģijām ir jādod atbildi savu galveno tirdzniecības partneru e, vajadzībām un prasībām, un mums ir jāpieliek e, visu laiku pūliņu, lai labāk to veiktu. Un tieši tas arī ir standardizācijas pakotnes pamatā, ko pieņems komisija e, jūnija sākumā. Tieši tādēļ arī šī uzklausīšana ir tik svarīga, kurā mums ir iespēja e, mūsu likumdošanas kopuma stādīt priekšā. Pirmkārt, kas ir šīs, e, šī kopuma pamatfilozofija? tā ir tāda, ka Eiropas standartizācijai uh, e, loma tikai kļūs arvien svarīgāka. Jo mums uh, būs jāveicina e ES 2020. gada stratēģija uh, viedai, ilgspējīgai un iekļaujošai izaugsmēji. Rūpniecības politikā digitālajā darba kārtībā, inovāciju savienībā, visur standardizācijai ir atslēga nozīme, ja mēs vēlamies tuvāko gadu laikā savus mērķus sasniegt. Standardizācijai ir arī izšķīga loma vienotā tirgus aktā, tā dēvētajā. Un tādēļ e, mūsu pakotne e, priekšlikuma kopums būtu jāskata kā vienots veselums Tā ir standartizācijas stratēģija Eiropā. Šī, šis likumdošanas eh, kopums būs evolūcijas solis, nevis revolucionārs. Standartizācija jau ir veiksmes stāsts, un mēs vēlamies to vēl uzlabot, vēl modernizēt, bet nevēlamies atmest to, kas darbojas labi. Tādējādi pa kaut ko pasliktināt. Eh, Angļu valodā ir tāds teiciens, ja kaut kas uh, nav salūzis, tad nav to jālabo. If rain broke, don't fix it. Un uh, Eiropas standartizācijas sistēma joprojām varēs darboties. Un nacionālās delegācijas princips paliks spēkā. Tas viss, kas darbojas labi jau līdz šim, bet mēs gribam vienkāršot esošo likumdošanas ietvaru. Būs viena regula, kas 87. gada un 2006. gada e, direktīva un 26. gada padomas lēmumu aizvietos, kā arī trīs direktīvas. Visi šie teksti tagad tiks vienā regulā apvienot, tas būs stingrāks, skaidrāks, vienkāršāks likumdošanas pamats. Vēlos arī izteikties par dažiem trūkumiem, kurus esam identificējuši esošā sistēmā. Sešas pieminēšu un centīšos steigties, jo priekšsēdis jau man norāda, ka man ir jābūt ātram. Tātad temps mēs gribam samazināt eh, standarta izstrādes video laiku. Varam to pātrināt. Tas ir iespējams, nezaudējot kvalitāti. Tad arī tas ir jādara, jo Tehnozo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un nu, mums ir jātur šiem attīstības tempam līdzi. Bet mēs arī ar rūpniecības pārstāvjiem Eh, ikgada darba programmu eh, vienosimies, lai galvenos jautājumus jau iepriekš norādītu. Tas viss, lai panāktu pastāvīgas eh, uzlabojumus. Tātad standardizācijas tempam jāuzlabojas, nezaudējot kvalitāti. Otrakārt, inovācijas. Mums ir jāstiprina attiecības starp standardizāciju un pētniecību, Te skaitā arī komisijas vienotai pētniecības centram ir jābūt labākai lomai treškārt. Standartiem jātiek izmantotiem, lai galvenos uh, sabiedrības izaicinājums risinātu. Patērētāja aizsardzība, uh, eh, invalīdu uh, eh, vajadzības, klimata izmaiņas, tas viss ir saistīts ar standardizāciju un mēs varam uzlabot esošo situāciju. Ceturtkārt, iekļaušana. Uh, pat labam ir tā, ka ne visi MVU un sabiedrības pārstāvi ir pietiekoši pārstāvēti šajā standardizācijas procesā, un tas ir jāmaina, tas jāuzlabo komisija, sniegs sistemātisku atbalstu MVU eh, atvieglotu standardizācijas procesā līdzdalību, kā arī citām iesaistītām pusēm. Mēs vērsīsimies pie eh, dalību valstīm eh, un standardizācijas organizācijām, lai tas tiktu darīts piektā uzlabojuma joma, tas ir ļoti svarīgi - pakalpojumi, standartizācija e, un Eiropas pakalpojumu vienotais tirgus. Eiropas ekonomika kļūst arvien vairāk atkarīgi no pakalpojumiem, šī tendence standartizācijā nav vēl atspoguļota. Tādēļ mums ir tirgus vizītes standartizācija jāuzlabo, tāpat kā tas ir noticis arī preču jomā. Sestais informācijas tehnoloģiju standartizāciju un savietojamību. To pieminēja jau daži iepriekšējie runātāji. Informācijas tehnoloģijas skar mūsu visu dzīves tagad. Un tomēr daudz no svarīgākiem standartiem tehniskās specifikācijas negatavo Eiropas standartizācijas organizācijas. Galvenie konsorcija un fórumi sagatavo savu specifikāciju saskaņā ar PTO un komisiju vēlas viņu darbu izmantot, lai nodrošinātu savietojamību. Uh, E, tas ir ļoti svarīgi e, veselībai, e, piekļuvai, e, pārvaldībai, e, transportam. Mēs komisijā arī izveidosim sistēmu, lai šie standarti var tikt izmantot valsts iepirkumu jomā. Tāpat laikā, kā komisija prasīs standardizācijas organizācijas savu sadarbību ar fórumiem un starptautiskām organizācijām uzdevot un gal galā priekšsēdi. Un paldies par jūsu uh, uh, uh, atļauj runāt nedaudz ilgāk. Tātad par standartiem globālajā tirdzniecībā mēs šo jomu e, ņemam vērā, neignorējam to, ļoti skaidri pateikt, ka standarti ir ļoti svarīgi ES rūpniecībai. Tie mazina tehniskās barjeras, uzlabo globālo tirdzniecību, Eiropa atbalsto starptautisko standartu e, ieviešanu. Un šeit mums vajadzētu arī turpināt būt vienam no flagmaņiem starptautiskā jomā, tā kā ISO, I E, citās tātad globālās standardizācijas jomās, bet tātad e, tieši tas, ko es sacīju, mums visā pasaulē ir jāveicina vienot standardizāciju labāk sadarbojoties starp tehniskās iniciatīvas e, dažādiem virzītājiem komisija atbalstīs standardizāciju Eiropas lomā, bet būsim arī vadoši strateģiskās un aktīvas strateģiskās sarunās ar mūsu startautiskiem globāliem partneriem. Nākam pirmdien ASV mums būs tek, eh, eh, būs starto svarīgas attīstības eh, šeit, tuvinot Eiropas un ASV sistēmas, bet mums ir jāstrādā arī ar Ķīnu, Krieviju, Japānu, Indiju, Brazīliju, kā arī ar ES kaimiņiem visbeidzot, es centos ļoti īsi norādīt galvenos elementus mūsu e, pasākumu kopumā. Tas ir ļoti ambiciozs plāns, bet uzdevumi ir ne tikai komisijas pusē, komisija ir izstrādājuši šo priešakumu, visam iesaistītām pusēm būs savs svarīgā loma standardizācijas procesā un no Eiropas parlamenta un ministra padomus mēs gaidām e, kvalitatīvu diskusiju par šo priekšlikumu kopumu un, ja koplām procedūra ievirzīsies pozitīvi, tad ceram, ka mēs varēsim eh, gūt būtisku progresu Dānijas prezidentūras laikā. Mēs pateicamies Polijas prezidentūrā par lielisko darbu, ko tā ir veikusi, un mēs eh, ticam, ka būs iespējams līdz 2013. gada sākumam eh, sagatavot šo moderni standardizācijas modernizāciju. Līdz tam vēl liels darbs veicams. Šīs dienas pasākums ir ļoti svarīgs solis šajā virzienā. Uh, Mēs ļoti rūpīgi eh, klausīsimies diskusijā šodien. Paldies par uzmanību. Vēl jums ļoti veiksmīgu pasākumu. Paldies! Well, thank you very much indeed. Well, since you... O, paldies arī jums. Kad Daniels jūs uh, sākāt ar pirmo punktu no pieciem, kad jūs jau uh, esat norunājis uh, ap piecām minūtām, minūtēm, tad es sapratu, ka, nu, um, labi nebūs, <laughs> bet, nu, tomēr jums izdevās uh, ļoti eh, pārliecinoši uzskatīt eh, šos punktus, un tas bija ļoti interesanti, un paldies eh, par jūsu sadarbību ar komisāru Tajānī. Daniels um, Kaleha Krespo kolēģi runāja par um, mm, to, kā pātrināt un uzlabot procesa kvalitāti. Un tieši par to mēs runāsim pirmajā kārtām tagad. Es vēlos aicināt izteikties Elēnu Santiago, kas ir ģenerāldirektore eh, sen un senalika komitejā, kas ir standartizācijas komiteja. Es uh, esmu laimīgs uh, dot uh, jums vārdu. Jums būs sešas minūtes. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies IMCO par um, iespēju senu mm, senelē komitejai izteikties un uh, izskaidrot, kas notiek um, šajā jomā. Mm, jūs um, redzat, ka šīs uh, normas ir visur Eiropas uh, normas padara sabiedrību drošāku. Es uh, Mēģināšu tā diezgan uh, raiti uh, izstāstīt tagad visu, kas man sakāms, uh, bet arī saglabājot kvalitāti, saturu. Un, manuprāt, par to runa ir arī standartizācijas procesos. Praktiski es koncentrēšos uz četriem punktiem. Ātrums ir nepieciešams un uh, sasaistīts ar katra sektora vajadzībām un ar to, cik ļoti interesētās puses ir gatavas vienoties. Praktiski ātrums ātruma dēļ nav mūsu mērķis. Mums jārunā par to, kas tirgum nepieciešams. Es um, arī vēlos aicināt jūs neupurēt um, mm, kvalitāti un uh, globālo dimensiju ātruma dēļ. Mums ir nepieciešams būt tirgus relevantiem un uh, mums ir nepieciešami augsti tirgus standarti, lai turpinātu veiksmīgu sadarbību ar partneriem. Mūsu priekšlikums līdz ar to ir vienkāršot un izglītot par procesiem un procedūrām, jo es saprotu, ka dažreiz šie procesi mēdz būt nedaudz sarežģīti. Es eh, ļoti ātri tagad eh, izskatīšu piemērus. Eh, pirmkārt, runājot par standartu pieņemšanu, man te ir grafiks ar pieņemšanas laikiem. Jūs redzat, ka daži sektori to dara ļoti ātri, jo tirgiem nepieciešami standarti, citi atkal to dara lēnāk, domājot par stabilitāti, ilgtspējīgumu. Pēdējo 5-6 gadu laikā ir pieņemts ļoti daudz standartu un standartizācijas procesos ieviesošas zināmas um, atšķirības. Mēs um, domājam uh, par tādiem standartiem Eiropā, kas e, īstenībā nav orientēti uz vajadzībām. Teiksim, juridiskā plānā, ekonomiskā plānā, vides plānā. Mums e, jāskatās, lai standarti tomēr būtu piemēroti tirgus vajadzībām, un tas prasa zinām laiku. Kvalitāte un ātrums. Es vēlos atgriezties pie lūgumam, ko dzirdējam šodien rīta no komisijas. Tur bija vairāk lūgumi atbalstīt uh, Eiropas rūpniecības konkurētspēju pirmkārt, uh, nodrošināt piekļuvi globāliem tirgum, Eiropas standartiem jāpārstāv uh, visas ieinteresētās puses, katra kategorija. Uh, un modernizācijas procesam jāpiedalās visām interesētajām pusēm. Un tas ir jākombinē ar kvalitāti un ar ātrumu, ar zināmu tempu. Sen, Senelek um, sadarbojas ar uh, AISI un ISO starptautiskajām standartizācijas organizācijām, viņi ir mūsu partneri, mums notiek konsultācijas, un tik tiešām mēs mēģinām iesaistīt visas interesētās puses sarunās, bet viņiem jābūt gataviem, tāpēc es pieminēju, cik svarīga ir vēlme no viņu puses vienoties. Un viņam jābūt arī ekspertīzī. Mēs standartus pieņemam ar konsensu, un um, līdz ar to mums uh, jāveic darbs pie izglītošanas uh, par standartiem. Es jau runāju par uh, tirgus uh, relevanci. Mums jādomā par to, ka standartiem jāatspoguļo tirgus vajadzības, lai standarti būtu pievilcīgi tirgus operatoriem. Citādi mēs tā kā vājināsim Eiropas standartizācijas sistēmu. Standartus izmanto arī privātais sektors. Šeit mums jādomā par mērķi grupu. Mēs redzam, ka privātajā sektorā uh, ir 95% no sistēmas izmaksām, un privātais sektors mums sniedz 99% no izmaksām aktuālās ekspertīzes. Līdz ar to šādi varam vairāk uzzināt par um, tirgus vajadzībām un labāk piemēroties. Lai ātrāk darbotos šajā jomā, komisijai jāvienkāršo finanšu noteikumi, kas tiek piemēroti šobrīd, un um, jāapvieno standārtu pieņemšana ar uh, izpētes darbu. Mums jāpiedalās uh, arī izglītošanas programmās visiem, kas vēlas piedalīties. Tātad kop, darbs kopīgiem spēkiem gal galā pātrina darba tempu. Un tad daži piemēri tam, ko mēs darām. Un praktiski mums tādu piemēru ir 20 tūkstoši katalogā, bet te ir tikai daži. Paldies, paldies Elēnai par ļoti labo prezentāciju. Tā ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga pirmās sesijas prezentācija, un jūs esat nospraudus skaidrs vadlīnijas, par kurām mums jāstrādā un uz kurām mēs atbildēsim arī vēlāk. Un tagad es vēlētos aicināt uzstāties Polu Kobergu Vamdebrāku, kas ir preču brīvas aprits darba grupas priekšsēdētājs Filips uzņēmumā. Un viņš tā tad runās par Business Europe skatījumu uz Eiropas standartizācijas sistēmu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies par šo iespēju runāt šajā standartizācijas uzklausīšanā, un es runāšu biznesa Europe vārdā. Es varbūt sākšu ar septiņiem galvenajiem punktiem. Vispirms, Eiropas standartizācija veiksmīgi darbojās, un līdz ar to mēs vēlētos atbalstīt izmaiņas bez dramatiskām izmaiņām. Nākamais. Eh, standartiem ir jābūt tirgum atbilstošiem un tiem ir jābūt stabiliem. Trešais. Standartizācija ir privāta un brīvprātīga lieta, un mēs tā vēlētos to saglabāt arī nākotnē. Ceturtais. Visu iesaistīto pušu um, iesaistīšanu uz vienādiem pamatiem ir iespējama. Piektais Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas iesaistītās puses tiktu informētas par standartu adekvātu lietošanu, un tas ir būtisks darba apjoms. Bet, ja mēs vēlamies subsidēt kaut ko, tad subsīdijām ir jātiek piešķirtām standartiem visām iesaistītajām pusēm. Sestais. Mums eh, patīk ICT standartu piemērošanas ideja valsts iepirkumam, bet e, IAN standartiem nevajadzētu samazināt Eiropas Savienības standartu līmeni nākotnē. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka atskaitas kritērijiem ICT standartu ziņā ir ļoti laba, ļoti labs līdzsvars. Un, protams, ka runājot par intelektuālo īpašumu, tad eh, tas attiecās gan uz standartu izmantotājiem, gan arī uz tehnoloģisko pakalpojumu sniedzējiem. Un visbeidzot, uh, Standartiem un likumdošanai ir jābūt saslēgtiem kopā, un tie arī var tikt saslēgt kopā, un tomēr mēs nedomājam, ka tam vajadzētu būt obligātam pasākumam. standarti ir veicinājuši Eiropas iekšējā tirgus vienotību. Pirmkārt, tāpēc, ka standarti rada milzīgu ekonomisko pievienoto vērtību, un otrkārt, uh, Standarti palīdz arī jaunu tiesību aktu sagatavošanā. Eiropas komisija ir nākus klajā ar veselu virkni priekšlikumu, kurā standarti tiek saslēgti ar politiku, bet reālajā dzīvē 70% no visiem Eiropas Savienības izstrādātajiem standartiem nav saistīti ar sabiedrības interesēm. Tātad standarti bieži vien ir privātu uzņēmumu un brīvprātīgu organizāciju vienošanās rezultāts. Protams, ka standarti var ietekmēt politikas veidotājus, bet tam nevajadzētu kļūt kā likumam, jo tas jau ir politiķu uzdevums, ko darīt un kā darīt, bet ekspertu uzdevums ir izveidot standartus un pateikt, kā tos lietot tirgū. Līdz ar to mēs uzskatām, ka politikā ir jābūt politiskajam līmenim un standartiem ir jābūt ekspertu ziņā. Šeit nākamajā slīdītē jūs redzat 12 kastes, kuras ir uz viena paliktņa. Un eh, vai jūs saprotat, cik ārkārtīgi daudz standartu bija jābūt īstenotiem, lai, piemēram, efektīvai loģistikai tiktu piemērotas tirgus prasības? Un, protams, ir jāiesaista gan ražotāji, gan transportētāji un daudz citi starpnieki. Uh, Un e, es nesaprotu, kāpēc varas iestādes vēlētos iejaukties šādu standartu izveidošanā. Runājot par tirgumu adekvātu standartu izveidi, viens ļoti labs piemērs, un to es jums vēlāk piemērošu, tā tad ir vesela virkni standartu, kuri no varas iestāžu puses izveidoti var pat tirgumu nākt par ļaunu. Galvenokārt arī tāpēc, ka slikti standarti eh, no ekonomisko spēlētāju puses, eh, ekonomiskie spēlētāji izvairīsies no šādu standartu piemērošanas. Neadekvātu standartu piemērošana eh, var būt kā sekas neadekvātai tirgus pušu uzklausīšanai. Viens ļoti svarīgs kvaliti kvalitātes jautājums ir starptautiskās vienošanās. Ja standarti tiek pieņemti starptautiskā līmenī, tas samazina gan standarta izstādes, izstrādes izmaksas, gan arī to piemērošanas pretestību. Mēs uzskatām, ka Eiropas standartizācijā ir ļoti svarīgi sadarboties arī starptautiskā līmenī, jo tikai tieši, tikai tie standarta izmantotāji, uz kuriem standarta attiecās, ir pff, iesaistīti šo standartu izveidē un arī īstenošanā. Runājot par pakalpojumu standartiem, mums ir nepieciešami standarti, kas atbilst tirgus un nevis politiskajām interesēm. Un visbeidzot, standartu izveidē ir jāiesaist tikai tāda eksperta, kur patiešām pārzina jomu un ir ieinteresēta standartu izveidē. Kā jau es iepriekš teicu, Iesaistītajām pusēm ir jābūt informētām un visiem uz vienādiem noteikumiem. Un ja mēs vēlamies eh, runāt par tā saucamajiem neaizsargātajām iesaistītajām pusēm un standartu izmantotājiem, tad labs piemērs ir Vācijā piemērotie standarti MVU. Un arī dalību valstu tirgus iestādes, tirgus uzraugošās iestādes var nodarboties ar standartu izstrādi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās sadarbotos un vismaz standartu izstrādes procesā iesaistītu uh, gan sabiedrisko interešu pārstāvis, gan arī citus standartu izmaitotājus. Un eh, pat tiesai standartu izstrādes interesei un to piemērošanai ir jābūt galvenajam vadmotīvam. Pie tā arī apstāšos, jo redzu, ka pārsniedz sešas minūtes. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par jūsu ļoti labi sagatavoto prezentāciju. Es tikai vēlējos pateikt, ka visas slīdītes ir pieejamas šeit, un tā kā jūs pieminējāt IKO, tad es tagad tu nevis tagad, bet vēlāk došu vārdu arī IKO pārstāvim. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mēs runāsim par eh, ļoti īpatnēju aspektu, kas jau tika pieminēts, eh, informācijas tehnoloģiju Lauciņš, un man prieks sveikt Žanu Lorānu, kas ir eh, tehniskās un regulatīvās grupas priekšsādātājs eh, Digitāla Eiropa. Lūdzu. Paldies, priekšsādātā kungs. Labrīt visiem. Jā, es eh, pārstāvu digitālo Eiropu, un tā ir IKT sektora mm, rūpnieciskā organizācija Eiropā. tiesību aktu pakete tiešām ir um, lieliska komisijas darba rezultāts. Un um, tīpaši es vēlos uh, izcelt um, uzņēmumu ģenerāla direktorāta, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorāta darbu šeit, kas uh, mūs atbalsta un ko mēs atbalstām. Uh, šiem tiesību aktiem uh, nav tiešas ietekmes uh, uz uh, esošo likumdošanu. Tas ir labi, viss turpinās darboties. Fokus ir uz konkrētspēju un mērķis ir piemēroties realitātei. IKT joma ir joma, kas ātri attīstās, kas ir ļoti inovatīva joma un uh, ļoti plaša joma. Paņemiet planšetdatoru, saņemiet smartphone, uh, telefonu, tas darbojas visur pasaulē. Mēs um, vēlamies uh, atpazīt uh, šo standartus un labāk tos izmantot. Jaunie tiesību akti ļauj uh, tātad labāk standartus atpazīt un um, zināšanās izmantot attīstot jaunus standartus. Uh, IKT e produkti ir kritiski, protams, kritiski svarīgi visās jomās šodien. Mm, tie visur tiek e, izmantoti. Protams, ECI e organizācija te ir dzinējspēks, bet arī daudzi fórumi un konsorcija dod savu ieguldījumu gan interneta sektorā, gan uh, tīmekļa izmantošanā. Nu, mums tas ir jāpatur prātā. Nacionālās valstis un uh, valdības uh, ir ieviesuši savus noteikumus, uh, lai piedalītos uh, publiskajos iepirkumos, un uh, mums jādomā par ilgtspējīgumu ne tikai publiskiem iepirkumiem, bet arī Eiropas Savienības politikai. Tas ir kritiski. Uh, atbalstīt inovācijas, lai tās būtu veiksmīgas Eiropā. Eh, viens no pamata izaicinājumiem IKT jomā ir savietojamība. Šeit kritiski svarīga loma ir programmatūrai, nevis aparatūrai, un visām programmatūras daļām jābūt savstarpēji savietojamām. Ko, kā to panākt? Izmantot uh, attiecīgus standartus, un tā tas arī darbojas. Mums ir pieredze ar produktiem, kas šobrīd ir tirgū. Divi pamatpanti eh, ierosinātajā regulā ir 9. un 10. pants, kas karikātē. 10. pants eh, runā par specifikācijām publiskajos iepirkumos, kas ir ļoti labi, bet eh, nebūtu slikti, ja parlaments tiešāk varētu ieviest atsauci uz Eiropas Savienības politiku. Tas ir būtiski inovācijām. Es ceru, ka šie panti paliks regulā un tiks arī ieviesti un izmantoti Eiropas Savienības politikam. Runājot par otro pielikumu un kritērijiem, tie ir jāsaskaņa ar PTO normām, jāatsaucas uz normām, kas ir at attīstītas un izstrādātas atvērtā, caurskatāmā veidā. Protams, runājot par atvērtību, caurskatāmību, konsensu, te nav viens un vienīgais ceļš, kā to panākt. Mēs dzīvojam demokrātijā, un pieeju mums ir daudz, un tas arī ir labi. Galvenais - pārliecināties, ka pastāv atbilstība kritērijam, lai nonāktu pie relevantām specifikācijām. Un, um, protams, vadības komitejas pieredze vienmēr uh, ir noderīga šajā ziņā. Digitālā Eiropa atzinīgi vērtē regulu, uzskata, ka paveiktais darbs ir lielisks, un šajā ļoti eh, šajos ļoti sīvajos konkurences apstākļos mums eh, jāskatās, ko dara Ķīna, ko dara Indija, citas valstis. Mums nedrīkst atpalikt, mums jāpaliek um, konkrēt spējīgiem. Mums jāskatās nākotnē. Paldies eh, par atbalstu šai iniciatīvai tas interesē Eiropas rūpniecību, tas ir nepieciešams Eiropas izaugsmai un tas interesē arī Eiropas jaunatni. Paldies, Lorenz kungs. Mēs mazliet vēlāk sākām. Jūs runājāt 6 minūtes un paldies, ka pieturējāties pie laika. Paldies par jūsu paskaidrojumiem un prezentāciju. Mēs jau uzklausījām biznesa jūra pārstāvi un par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir darbā iesaistīt arī dalību valstu standartizācijas iestādes. Un tagad Es vēlētos dot vārdu Francisko Javieru Garsīverdies kungam, kurš eh, runās par to, cik svarīgi ir iesaistīt dalību valstu standartizācijas iestādes šajā darbā. Jums viena minūte, saka priekšsēdētājs. Jā, es eh, mēģināšu pieturēties pie sešām minūtēm. Es eh, tomēr vēlētos atvainoties, ka mans kolēģis Francisko Verdera nevarēja ierasties. Man sauc Javiera Garcia Dies, viņš, eh, mans kolēģis, vēlējās ierasties, un tomēr viņa sieva ir smagi saslimusi, un viņam ir par sievu jāuzņemās rūpes. Tagad sākšu savu prezentāciju. Tā tad eh, sešas minūtes, un es domāju, ka sešas galvenās ziņas, ko es vēlētos pateikt Eiropas parlamentam. Seši galvenie principi, kāpēc pakalpojumu standartizācijai vajadzētu būt tādai, kā tā šobrīd ir atrunāta likumdošanas aktos. Mēs esam apkopojuši motivāciju un tos labumus, kādu pakalpojumu sniedzēji sēredz pakalpojumu standartizācijā Eiropā. Un pēc tam mēs eh, mēģināsim runāt par to, kā pakalpojumu standarti var uzlabot pakalpojumu sniedzēju jomas kvalitāti Eiropā. Es runāšu arī par to, kā eh, pakalpojumu standartizācija veicina ser, pakalpojumu kvalitātes palielināšanos un kā tas eh, nāk par labu pakalpojumu saņēmējam un klientam. Un mēs runāsim arī par labāko pakalpojumu standartu attīstības platformu, raugoties no iekšējā tirgus viedokļa. Vēl bez tam mēs raudzīsimies arī uz starptautisko vidi, kā tas papildina cenu sistēmu, kas ir izstrādāta Eiropas pakalpojumu sniedzējiem standartziņā. Un visbeidzot, es runāšu par to, kā Eiropas Savienības standarti var papildināt tiesību aktus Bet, kā jau mani kolēģi teica, tam visam ir jābalstās lielākoties uz brīvprātības principu. Patiesībā tas arī ir pirmais, par ko es runāšu. Vadība un motivācija, tai, tām ir jābūt brīvprātīgām. Tātad pakalpojums sniedzējam ir jāuzņemās standartu izstrādes groži un, protams, iesaistot arī citas iesaistītās puses un iesaistot arī uh, motivētus ekspertus. Protams, ka šeit uh, slīdītē jūs redziet mūsu uzskaitītos momentus. Protams, ka standartiem ir jābūt vērstiem uz to, ko pieprasa pakal pakalpojums saņēmējs. Protams, ka ir jāmēģina izvairīties no negodīgas konkurences ar standartu izstrādāšanu, piemēram, ar zemes kvalitātes pakalpojumu sniedzēju atzīšanu par adekvātiem un līdzīgi. Nākamais. Ja mēs vēlamies palielināt pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju Eiropā, tad mēs vēlētos īpaši uzsvērt MVU nozīmi pakalpojumu sniedz, sniegšanā, jo šī sektors Eiropā ir ārkārtīgi būtisks. Mēs uzskatām, ka Eiropas pakalpojumu standarti var uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un standartu izstrādāšana pakalpojumu jomā veicina pakalpojumu standartu izplatīšanos visā Eiropā, kā arī tas samazina specifisku prasību parādīšanos tirgū, ko izstrādā lielie pakalpojumu sniedzēji, kas var izkropļot tirgu un novest pie negodīgas konkurences. Un tagad runājot par pakalpojumu saņēmējiem, klientiem, kā pakalpojumu saņēmēja situāciju uzlabo Eiropas Savienības standarti. Galvenokārt tādajādi, ka apakšuzņēmējs, kas ir gala pakalpojums sniedzējs, arī izpilda standartos atrunātās specifiskās prasības. Protams, ka standart aktu uh, eh, izpildītājs ir pakļauts kontrolei, un vai tā būtu pirmās rokas kontrole, vai arī varbūt neatkarīgs kontrolas veicējs, kā tas ir atrunāts pakalpojumu direktīvā, arī tas ir pakļauts standartiem. Un visbeidzot, bet, protams, Standartiem ir jābūt caurskatāmiem, un arī pakalpojumu saņēmējam ir jābūt tiesībai standartu salīdzināt tātad eh, dažādas pakalpojumu sniedzēji, starp kuriem izvēlas eh, pakalpojumu saņēmējs, viņam ir tiesības salīdzināt pakalpojumu sniedzējus. Visbeidzot, eh, cenu sistēma Eiropā ir vienīgā uzticamā Eiropā, jo tā ir pietiekama pieredze. Protams, ka standartiem ir jābūt Eiropas industrijai un ražotājiem pieņemamiem. Mēs varētu šeit eh, pieminēt gan sabiedrisko transportu, gan drošību lidostās, gan arī citus momentus, kuros, eh, starb, kuros darbojās mazie un vidējie uzņēmumi. Cen vadlīnijas ir palīdzējusi veselai virknē pakalpojumu sniedzēji. Mēs runājam par īpašu vadlīniju dokumentu, kuras ir izstrādāts pakalpojumu sniedzējiem, un tas arī ir šāda dokumenta izstrāde viens no mūsu mērķiem. Tagad nedaudz par globālo aspektu. Ļoti daudzi pakalpojumu sniedzēji Eiropā piemēro starptautiskos standartus, jo pakalpojums sniedzēji vēlas darboties arī globālā līmenī, piemēram, turisma jomā un ilgtspējīga attīstība, Tie ir tikai daži no momentiem, kuros Eiropas pakalpojumu sniedzēji izmanto starptautiskos standartus. Esmu pabeidzis savu prezentāciju. Pēdējais, ko vēlējos pateikt, bija atsauce uz starptautisko tirgu un kā tas sasaucās ar iekšējo tirgu. Un visbeidzot, Mēs vēlētos izmantot šo iespēju lūgt parlamentam un visām iesaistītajām pusēm sagatavot šo regulas priekšlikumu, lai tas eh, veicinātu pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju un patērētāju tiesības. Paldies! Well, thank you very much indeed for your... Ja tiešām paldies jums par šiem sešiem uh, pamataspektiem, par ko runājāt. Tur, protams, tā nebija viena minūte, ko jūs izmantojāt jūsu referātam. Bet, nu labi, tas bija interesanti. Tagad Adrians Haris, uh, eh, kas ir inženierzinātņu rūpniecības asociācijas eh, ģenerāldirektors, mums pastāstīs par savu organizāciju un par attiecībām ar tirgu. Uh, Paldies Malkolmu, paldies um, komitejai par ielūgumu ierasties šodien šeit. Esmu lēmīgi šeit būt, jo mūsuprāt standartizācija mm, ir neatņemama sastāvdaļa mūsu dzīvē. Uh, īsi pastāstīšu par mūsu organizāciju. Mēs uh, esam pārstāvēti 22 valstīs. 34 biedri, mums ir 130 tūkstoši uzņēmumu ar uh, gandrīz 10 miljoniem nodarbināto cilvēku, tā ka tas ir ļoti plašs tīkls visā Eiropā. Un um, praktiski daudzas um, kompānijas var arī nacionālā līmenī uh, sadarboties un piedalīties standartizācijas procesos. Un kā dažas, uh, daži pamatvēstījumi no manis šodien. praktiski mēs varam piekrist arī Palvanda Brākunga teiktajam biznesa Eiropas vārdā, tā kā es eh, papildināšu praktiski ne, nedaudz viņa teikto. Koncentrēties uz to svarīgāko. Standartizācija ir instruments uzņēmumiem. Pirms eh, organizācija tos izmantos, jāpārliecinās, ka šie standarti ir brīvprātīgi, ka eh, tie atbilst tirgus vajadzībām, Mēs galu galā pārstāvam praktiski trešdaļu no visa eksporta Eiropas Savienībām. Tas izskaidro, kāpēc biedri investē standartizācijā ārzemēs, ka kompānijas dibina filiālis citās valstīs, lai nodrošinātu starptautisko standartizāciju, jo mūsu stiprā puse tieši ir eksporta tirgus un konkrēti konkurence ir um, ļoti sīva, un Eiropas tirgus uh, tagad um, to ir grūti attīstīt, līdz ar to eksports uh, vēl uzņem apgriezienus, kā to rāda arī šī gada skaitļi, un svarīgi ir pārliecināties, um, ka standarti tiek labi izpildīti arī citās valstis, kas uh, mūsu eksporta partneri. Nākamā lieta ir atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Jūs redzat nelielu attālu pa labi uz mm, slaida lai parādītu, cik daudz standartu eh, mums pastāv, cik sarežģīta ir šī sistēma, cik daudz uh, likumdošanas uh, uh, aktu pārklājas un um, tiek um, piemēroti vienlaicīgi šādu un tādu un, mm, šo tiesību aktu pareizā un korektā interpretēšana un piemērošana ļoti svarīga. Tā kā uh, Standarts palīdz uh, lietas vienkāršot uh, un noteikti jābūt atbilstībai likumdošanai. Bet standarti nav likumdošana no otras puses. Likumdevēji lemj par uh, tiesību aktiem. Mums standarti ir nozīmē tehnisko darbu. Mums nepatīk idejas par standartu ieviešanu lai tā teikt nesaistošo likumdošanu ieviestu, mm, izmantojot nevis durvis, bet logu šajā gadījumā. Tā tas e, neiet. Mums e, ir e, likumdevēji un standarts savukārt mums palīdz likumdevējo pieņemto likumdošanu pareizi interpretēt un piemērot. Publiski privāti tas vajadzības un vēlmes. Uz ko tad mēs vairāk um, orientējamies? Teiksim, šeit ir 20 pādu konteineru attēls, un tas jau daudz ko izsakam. Tas ir uh, standartizācijas uh, reālais piemērs. Mums uh, tiek standartizētas uh, baterijas, ko redzat pa labi. Standarti tiek piemēroti arī citur pasaulē. Praktiski šie standarti ir kļuvuši par starptautiskiem, tiek piemēroti visur. Tā kā mūsu sistēma jau ir ļoti atvērta starptautiskajām vajadzībām, kad tas ir nepieciešams. Un tas ir labs piemērs standartam, kas palīdz uzņēmumiem un patērētājiem uh, vienlaikus katru dienu. Komisija runāja par ātrumu daudz. Godīgi sakot, ātrums ātruma dēļ nu, tas nav mūsu mērķis. Galvenais ir kvalitāte. Kvalitātei jābūt augstai un tirgum jāpieņem šie standarti. Nedaudz dīvaini uzskatīt, ka rūpniecība tagad piedāvā standarts, kurus tirgus noraidīs. Mm, tas taču ir absurdi. Mēs uh, uh, piedāvāsim standarts un produktus, ko patērētāji nevēlas iegādāties. Mēs taču esam atkarīgi no patērētāja, no viņa vēlmes uh, pirkt. Līdz ar to tirgus, pieņemšana tirgu ir ļoti svarīga lieta. Saprotu, protams, arī IKT jomu un ka tur ātrums um, ir svarīgs. Uh, arī, teiksim, um, iekārtas, um, rūpnieciskās iekārtas. Uh, šajā jomā tomēr kvalitāte gost uh, virsroku. Līdz ar to IPI kā tā standartiem. Ja Digitāla Eiropa runāja par publiskiem iepirkumiem, tikai par to. Nu, tas ir, protams, prātīgi, bet tas kā tikai šo sektoru mēs nevēlētos eh, paplašināt eh, šo ideju uz citiem sektoriem. Runājot par eh, formiem un konsorcijiem, nevajadzētu uzskatīt, ka te pastāv atbilstība, teiksim, tādam tiesību aktam kā zemesprieguma tiesību akts. Līdz ar to vēlamies eh, vairāk eh, elastīguma, nevis birokrātisko kontroli. Praktiski, ja vēlamies eh, atvērtāku platformu, mums nepieciešams iesaistīt visas interesētās puses, kas tāda platforma, kas būtu atvērta visiem. Uh, visiem, kas vēlas um, standartus, ne tikai IKT. Mums jāuzlabo konsensa veidošana, un tas jābalsta uz nacionālo delegāciju principa. Tātad uh, praktiski um, TC līmenī tagad tiek uh, atzīta arī opozīcija un uh, pārsūdzēšanas tieskās palīdzības um, līdzekļi, kas ir pieejami visiem. Uh, Eh, turklāt eh, nevajadzētu pieļaut eh, publisko iestāžu iejaukšanos. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs minējāt arī pilnīgi, skai, pilnīgi skaidrs piemērs. Jūs kolāģis no Biznesa Eiropas arī minēja vairākus piemērus, un visbeidzot pēdējā prezentācija šajā sesijā runās par mājas eh, aparatūru. Un tagad došu vārdu Luigi Melī, kas ir eh, elektroinstalāciju aprīkojumu ražotāju komitejas ģenerāldirektors. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies par šo iespēju piedalīties šajās debatēs par ārkārtīgi svarīgu momentu, un es runāšu no ražotāju viedokļa raugoties. Burtiski pāris vārdu par CECED, par manas pārstāvēto organizāciju. Mēs pārstāvam gandrīz pilnīgi visu elektroinstalāciju aprīkojumu ražotājus Eiropā. Nav vairāk mikrofonu runātājam. Good. It's okay. Okay. For us, standardization has all... Mums CECED standartizācija vienmēr ir bijis viens no pamatelementiem, uz kura balstās ražošana, gan maziem uzņēmumiem, gan lieliem. Mēs e, esam devuši savu ieguldījumu standartizācijas procesā. Galvenokārt tāpēc, ka elektroinstalācijas visā Eiropā šobrīd tiek pirktas pāri robežām un standartizācija ir nepieciešama. Es varbūt paraudzīšos uz standartizācijas problēmu no mazliet cita redzes viedokļa un izvairīšos, mēģināšu izvairīties, izvairīties no tā, ko teica man kolēģi no Digital Europe. Tas ir par ātrumu. Uh, Jebkurā brīdī runājot par ātrumu, mums ir jāskatās uz problēmu kopumā. Standartizācija kā, kā kopums, kā tāda līkne, kā tāda varavīksne. Tā tad ir trīs elementi. Ir standartizācijas sagatavošanas process, izstrādes process un īstenošanas jeb uzturēšanas process. Un Ātrums, ātrumu nepieciešams ņemt vērā pilnīgi visos šā procesa etapos. Pretējā gadījumā dzīve mums visiem kļūs daudz, daudz sarežģītāka. Un tagad eh, varbūt par būtiskākajiem stiprajiem punktiem, un to jau pieminēja citi runātāji, tātad eh, par labumu jau šeit daudz ir ticis runāts, es varbūt pieminēšu ahilēju papēžas. Vispirmām kārtām process ir ārkārtīgi garš, bet eh, ir divi aspekti. Ir tā saucamā obligātā standarta izstrāde, kuru nosaka komisija un pēc tam it kā uzspiež, ja lietojam šo stipro vārdu tirgus spēlētājiem, un, protams, ka mums tas ir jāņem vērā. Mēs nevaram tikt padarīti atbildīgi par to, ka šis process aizkavējās, ja to organizē komisija. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī ieinteresētājām pusēm tiktu prasīts padoms, jo, jo agrāk standartu izstrādes procesā tiek iesaistīts ieinteresētās puses, jo labāks būs standartu rezultāts un labāka griba tos izpildīt. Mums e, ir jārīkojas tādajādi, lai pilnīgi visas iesaistītās puses un lietotāji būtu iesaistīti, jo tirgus uzraudzības iestādes šobrīd jau atsakās no iesaistīšanās šajā standartizācijas procesā, un e, tas nenāk par labu ātrumam. Mēs uzskatām, ka tas e, samazina ticamību. Patiesībā mēs nemaz nevaram atļauties, ka standarts, kas, ka standarta izstrāde, kas ir būtisku investīciju kopums, gala beigās netiek izpildīta dažādu iemeslu dēļ. Ku, no kā mums vajadzētu izvairīties? Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi mēģināt panākt to, lai izvairītos no atšķirības starp Eiropas un pasaules standartiem un standartu uzraudzības. Ja šāda uzraudzība tiek duplicēta un, du un pārklājās, tad mēs nevajadzīgi izšķērdējam resursus. Protams, ka mums ir jādarbojās kopā, lai gan izveidotu standartus, gan arī tos īstenot, jo ja mēs neņemsim vērā pasaulē notiekošo, tas nozīmē, ka patiesībā mēs izšķērdējam resursus un mēs arī izšķērdējam tikai un vienīgi Eiropai izvēlēto standartu ticamību. Vienlaicīgi es uzskatu, ka visiem, visām iesaistītajām pusēm, un to jau pieminēja iepriekšēja runātāji, visām ieinteresētajām pusēm ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Ja jau mēs izstrādājam standarts Eiropas līmenī, tad pilnīgi visām ieinteresētajām pusēm un gala gala lietotājiem ir jābūt iesaistītiem šajā procesā. Jā, tiešām ir iespēja, ka Ražotājam vai ieinteresētajai pusē standarts nepas, nepatīk, un tad ir jābūt iespējai argumentēti pateikt un kaut kur iesniegt savu pret savu pretestību, bet nevar būt tā, ka kāds vienkārši neievēro standārtu, jo tas visu sistēmu likt uz spēles. Es uzskatu, ka visu iesaistīšana un arī standarta caurskatāmība ir galvenais moments, lai nodrošinātu adekvātu standartu izpildi bez kvalitātes mīnusiem. Un visbeidzot, šie ir galvenie elementi, kurus vēlētos pieminēt. Tātad četri elementi, kurus mēs uzskatām par visgalvenāko. Tātad, protams, standarta izveidas ātrums ir svarīgs, bet kvalitāte tomēr ir pirmajā vietā. Jo, ja netiks nodrošināta kvalitāte, tad standarts vienkārši nedarbosies. Visbeidzot, ilgtspējība, ilgums, tas nodrošina standarta eh, standarta izpildu, un ceturtais ir startautiskā perspektīva priekšsēdētājs. Paldies eh, Melīkungam par ļoti skaidro prezentāciju, un jūs tiešām kvalitāte nelegātas spēles ātruma dēļ. Jūs runājat pietiekami skaidri un lēni. Un tagad varbūt, ka būtu ļoti labi, ja mēs tagad eh, ķertos klāt otrajai sesijai, jo šeit arī būs ļoti svarīgi jautājumi, un pēc tam varbūt uzdosim jautājumus paneļa diskusiju dalībniekiem no pirmās un otrās sesijas. Tātad eh, es pierakstīšu visus, kuri vēlas runāt un uzdot jautājumus, bet uzskatu, ka tagad dosim vārdu mūsu otrajai sesijai. Tātad, ja Stīvens Rasels ir šeit, tad es vēlētos dot vārdu viņam. Un eh, viņš jau ir piedalījies mūsu sanāksmē ar Anneku ģenerālsekretariātu, un mēs tagad runāsim par patērētāju balsu standartizācijas procesā, un tagad, Rasela kungs, jums vārds sešām minūtēm. Mūliņšē. Labrīt, priekšsēd, godātie deputāti, dāmas un kungi. Anneka publicējas savu pozīcijas dokumentu eh, standartizācijas eh, regulā eh, pasaules standartizācijas dienā, eh, kas bija ļoti piemērota, un arī Santiago kundzes dzimšanas dienā. To var eh, iesuknēt no eh, tīmekļa vietnes, kas te ir norādīta uz ekrāna. Es gribu paust ats, jau sākumā mūsu atbalstu Eiropas standardizācijas sistēmā, arī mēs ir dažreiz apšaubījuši tā spēju visaugstāko drošības līmeni nodrošināt patērētājiem. Un tiešām dažkārt labāk ir e, likumdošana neideāli, bet labāk nekā nekāda. Bet šis, šis vēl jāizdara likumdevējiem. Atceros, ka likumdevēji ir dažkārt e, uzurpējuši standartu izstrādātāju pozīciju, kas savukārt nav vērtējums pozitīvi. Anek 3 ir iesaistīto pušu organizāciju, un mēs eh, tiecamies uz labāku konkrētspēju. Bet, kā patērētājiem, mums ir tāpat jābūt visiem interesētiem eh, tanī, ka šī regula var nodrošināt labāku eh, patērētāju aizsardzību un labklājības līmeni. Runājot par standardizācijas nākotni, vairāk pētījumu ir parādījuši, ka ekspertīze standardizācijas jomā ir vāja vai nesoša. Daudzās valstīs Vācija ir izņēmums, un arī dažas citas valstis, bet tas arī ir viss. Tieši tādēļ nacionālās delegācijas princips kaut gan nepieciešams, eh, nav pietiekošs, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu interesi Eiropas procesā. ANEK 3 eh, organizācijas, kā ierosināts, papildina SENEK eh, organizācijas, un tās ir veidots Nacionālas delegācijas principi. Iepriekšējā uzklausīšanā patērētāju programmas izpēta ir parādījusi, ka ir jāpārstāv e, labāk e, vairāk dalību valstu interesu standardizācijas procesā. Mēs noteikti gribam ICE e, ignorēt, bet kaut gan tā standarta, kā GC patērētāja tiesības veicina, tomēr tās ir jādara vēl efektīvāk nekā līdz šim. Kaut gan regulas projektā ir daudz kas uzteicams, E, tā ir neskaidra attiecībā uz dalības nodrošināšanu standardizācijas procesā. Proti ir paredzēta brīvprātīga dalība šajā procesā e, par pašu resursiem, ņemot vērā pašu prioritātes, ja institūcijas uzskata, ka ir svarīgi garantēt e, dalību attiecīgi standarta izstrādē, viņiem ir jānodrošina un jāfinansē alternatīvu produkcijas līniju un tādēļ nepiekrītam regulas projekta priekšlikumam iesals eh, pārbaudīt pēc interešu pārsvarnicības viņu darbā. Bet ir vēl viens fundamentālāks jautājums, kas ir jāvērtē. Reprezentācija bez ietekmes ir bezjēdzīga, un aneks trīs organizācijas ir tikai novērotājs sen un senlek tehniskajās iestādēs. Viņas papildi nacionālas delegācijas, bet regulāri nekas nav teikts par uh, pilntiesīgi biedra status, ko ierosina parlaments savā 2010. gada 21. oktobra rezolūcijā. Tādēļ mēs uzskatām, ka būtu daudz labāk, ja Eiropas standardizācijas organizācijas tiktu vērtētas, e, ņemot vērā tātad pilntiesīgi biedra status. Kāpēc tas ir nepieciešams? Aplūkosim, piemēram, mini motociklu e, standārtus. E, tās nav spējamām. Tas tie var būt ļoti bīstami, e, tās var e, nogalināt, un tas arī jau ir noticis. Nav iespēja, e, nav pieejama nekāda Eiropas datubāze vienota e, negadījumiem ar šiem transporta līdzekļiem, bet 2004. E, un 2006. gadu mēs zinām vismaz apmēram tā karalistē. Uh, cik ir bijuši negadījumi. Eh, un visā pasaulē ir daudz šādu negadījumu, un drīz viss ar bērnu iesaisti. Ja šie motocikli rada tāds risks, un pēdējo desmit gaitā, eh, gaitā tie kļuvuši arvien eh, populārāk, tad komiteja, komisija tagad piedāvā vienots Eiropas standarts. Tas ir labi. Bet šeit nav nekādas prasības attiecībā uz vecumu vai ātrumu ierobežojumiem. Uh, neskatoties uz to, ka Anek to ir pieprasījusi. Nacionālas delegācijas iebilde būtu eh, neļāvusi šo standārtu eh, tā pieņemt, bet ražotājiem tikai tika prasīts nodrošināt, ka uh, eh, mini motocikli nav piemērot jau, bērniem, kas jaunāk par 6 gadu vecumu. Mēs atgādinām, ka Ānekā parlaments pretojās balsojumam um, un tam, ko daudz dalībvalsts uzskata par papildu centralizāciju. Tādēļ savā pozīcijas dokumentā esam iekļaujuši priešlikums, e, ka ir jāpanāk pilntiesīgi biedra status bez balsošanas tiesībām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevienam konsens rašanas procesā nav veto tiesības, bet, ja ir būtisks iebildes, tad tās vajadzētu varēt risināt, piemēram, kā jau manis pieminētā minimotociklu jomā. Uh, Noslēgumā vēlos teikt, ka ir jābūt daudz iesaistīto pušu platformai, kas būtu atvērta ES asociācijām vis, no visas sociālajā spektra, kas arī pārstāvēt ES standardizācijas sistēmu, lai varētu diskutēt standardizācijas jautājumus un likumdošanas, likumdevēju pieeja standardizācijai. Un tas arī būtu viss no manas puses priekšsēdi. Paldies! Paldies! Tiešām ļoti vērtīgs pienesums, svarīgs pienesums. Paldies ka jūs uh, eh, iegūdiet šajā mūsu kopīgajā darbā. Un tagad Ralfa Lotes aicināšu, kurš ir uh, Eiropas uh, vides, pilsoņu vides organizācijas pārstāvs standardizācijas jomā, dod jums vārdu 6 minūtes. Paldies priekšsēd. Paldies arī komikundzei par uzaicinājumu šos sanāks un godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Uh, vēlos jums prezentēt ekos eh, viedokli, kas ir eh, vides interešu pārstāvniecības standardizācijas jomā. Mums ir 25 dalībvalstu organizācijas eh, nacionāla līmenī un Eiropas līmenī dibināt 2001. gadā, lai pārstāvētu vidas organizācijas standardizācijas jomā. Mērķis ir vidas ekspertīzi procesā pienest un tā uzlabot konsensus mēs izpildām e, Eiropas komisijas priekšlikumu trešā pielikuma e, prasības un lūdzu apmeklēt mūsu mājaslapu, tur jūs varat uzzināt vēl vairāk par mūsu organizāciju. IMCO mājaslapā jūs arī redzēsiet mūsu mm, pozīcijas dokumentu pilnā gārumā, tādēļ es nākamo slaidu pārlekšu. E, e ekos komisijas priekšlikumam izsaka stingri atbalsts. Mūsuprāt, galvenais pants ir piektais, kurā ir paredzēts uh, piemērot pārstāvniecība uh, procedūrās ES e standardizācijas aktivitātēs. Princips kā tāds mūs šķiet ļoti nozīmīgs. Jeb kā, lai kāds aģentīvs tiktu izmantots, es domāju, ka ir jādefinē arī, kas ir piemērots, līdzsvarots, Eh, kā šis princips implementējams un kā pārbaudīts eh, eh, tā izpildi vai neizpildi. Kāpēc trešā pielikuma organizācijām ir jābūt pietiekoši piemērot pārstāvētām? Mūsuprāt, nacionālās delegācijas princips, kas standardizācijā ir pamatprincips, nedarbojas šīm grupām. Piemērs. Vidas grupas sistemātiski, to es gribu uzsvērt, ir bijuši tikai vienā dalībvalstī eh, pēdējo 10-15 gadu laikā bijuši pārstāvēts, un tā ir Vācija. Kopš tā laika, pateicoties ekos veiksmīgam projektam, eh, tās būs pārstāvēts arī Fenotā karalistē, un tam ir, protams, vairāk iemesli, eh, bet mēs uzskatām, ka 2 no 31 runā par senu un senlek dalībvalstīm noteikti nav piemērot un nav līdzsvaroti pārstāvniecību. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ES līmeņa korektīvs, kas ir uh, iesaistīto pušu organizācija ir uzlabot lomu. Lai uh, deputātiem paskaidrot, ko nozīmē nacionālas delegācijas princips, tas nozīmē, ka uh, nacionālajām organizācijām uh, kādā jomā ir tiesības uh, izteikties, piedalīties, un tad Eiropas līmenī uh, sen un sen lek uh, Eh, konsolidēt nacionālo pozīciju, paust savu nacionālu līmeņu. Un ja jūs esat bijuši pārstāvēt tikai vienā vai divās valstīs, jūs noteikti nevarat sacīt, ka eh, jūsu jautājums ir pietiekošā mērā pārstāvēts šajā vai ņemts vērā šajā procesā. Eh, vai mēs varētu ātrāk jūs slaidus skatīt, saka priekšēdus, mēs maz, mazliet iekvējuši. Ko nozīmē pārstāvniecība? Tas nozīmē, ka nav šķērsļi e, dalībai, kā joprojām dažās standartizācijas iestādes eksistē, piemēram, um, samaks par komentāru sagatavošanu, otrkārt. Protams, efektīvā biedra status, kā mans kolēģis Stevens Russells uh, e, uzsvēr, tas ir ļoti svarīgi. Un tad e, arī, protams, ir svarīgi pāriet no reprezentācijas pārstāvniecības uz ietekmi. Mums ietekmi nepieciešama, lai mēs varētu ietekmēt šo procesu. Mūsu skatījumā tātad galvenokārt mūsu pārstāvjiem ir jābūt vien, pilntiesīgam statusam, kas nevienmēr ir nodrošināts, un arī ir jābūt e, objektīvai uh, uh, Eh, sūdzību procedūrai. Vides jautājumi vēl nav pietiekoši ņemti vērā standardizācijas procesā. Sen ir daži šādas darbrīgas izstrādājas, lai tas tik nodrošināts, tā var būt labākās prakses piemēra, un to vajadzētu arī pietiekoši piemērot arī citās standardizācijas iestādēs. Beidzot, par pārstāvniecības jomām. Uh, Piektais pāns eh, labi šo standārtu eh, attīstības jomu eh, izvērš, un te mums jādod savs pienesums, bet te ir būtisks iztrūkums. Proti, kā mēs no viena soļa nākamā nonākam līdz gala balsojumam un publikācijai. E, kā ietekmes izvērtējums neidentificē nekādas uh, trūkumas, labākā gadījumā šī risinājuma piemērotība. Nacionālajām standartizācijas iestādēm jādod savu piekrišanu, mūsuprāt, ar to nepietiek. Mēs uzskatām, ka ir jābūt e, šādu tiesību e, turētājiem ierobežojumiem, lai to var darīt tikai tādas iestādes, kas ir standarta izstrādē piedalīšās, tikai tām vajadzētu būt balsošanas tiesībām un arī attiecībā uz laiku, kamēr iesaistītās puses pārstāvniecības grupā nav pilnībā bijusi iesaistīta tehniskajā darbā nacionāla līmenī, vismaz divām trešdaļām no nacionāla standarta iestādēm. Šīs balstiesības vajadzētu būt tik piešķirtam. Un beigās ECOS e, eh, apsveic regulas priekšlikumu 12. pāntu, kur ir runāts par trešā pielikuma organizācijām, kā to ekspres panels un EP iepriekš prasīja, par eh, ātrumu nepieciešamiem, eh, man mūsuprāt, jau daudz kas darīts, un drīzāk būtu jāraugās uz institūciju iekšējām procedūrām, īpaši komisijā, eh, lai pātrinātu šo procesu vēl vairāk. Un tad par paziņojumu piemērojot standardizāciju citos politikas jomā, piemēram, e, e, sabiedrības izaicinājumiem, e, klimata izmaiņām, vienmēr ir jāskat no gadījuma uz gadījumu, kas ir labākais likumdošanas pasākums. Vides jomu jautājumu standardizācija mūsuprāt ir svarīga, kā regulā minēts un arī vienotam pētniecības centra. To mēs ļoti apsveicam. Paldies! Paldies! Paldies! Tās bija ārkārtīgi skaidrs rekomendācijas, un e, mēs e, ņemsim vērā to, ko jūs teicāt. Un tagad es došu vārdu Stefano Boju, kas e, ir ļoti regulāri piedalījies mūsu komitejas sēdēs. Stefano Boja ir standartizācijas inženieris, un man ir liels prieks sveikt jūs un iepazīstināt mūs ar Eiropas arotbiedrību institūta viedokli par standartizāciju. Paldies, prieksēdētāji kungs, paldies, ka esat uzaicinājis man runāt šajās debatēs. Arotbiedrības. Paldies, ka jūs uzlikāt slīdītas Paldies! Šis priekšlikums par standartizāciju ir parādījies pēc milzīga apjoma tehniska un politiska darba. Un visi dokumenti, viss šis darbs ir pierādījis to, cik svarīgi ir turpināt standartizācijas procesu sagatavošanas laikā, uzlabot sadarbību. Mūsu nolūks ir uzlabot komisijas priekšlikumu un varbūt mazliet eh, izvairīties eh, no aprites cikla, kas ir atvērts uz slēgtu. Tātad, lai arī standarta izmantotāji tiktu iesaistīti standarta izveidas procesā. Mēs esam 15 gadus strādājuši pie jaunu skatījumu uz direktīvām, Arotbiedrības sāk strādāt pie standartizācijas balstoties uz diviem galvenajiem vaļiem. Vispirms, kā tas ietekmēs strādājošo situāciju, un otrkārt, mēģinām trast risinājumu sasāpējušām problēmām. Tagad varbūt galvenokārt par mērķiem. Mūsu pieredze jau īpaši neatšķirās no valsts un citām iestādēm. Mēs uzskatām, ka pretestība standartiem uh, parasti rodās no pārāk smagas to īstenošanas procedūras. Un mums vajadzētu. Šeit es vienkārši esmu parādījis to, cik sarežģīts ir standarta izveidas process, un no punkta A līdz punktam B jūs to redzat slīdīts apakšā. Šis process var aizņemt pat trīs gadus. Līdz ar to, protams, ka nav viegli runāt arī par atpakaļ saiti, jo tas varbūt šo procesu vēl vairāk pagarinās. Uh, Tie ir tādi formāli mērķi, bet, protams, ka mums ir jārunā arī par nepieciešamo drošības tīklu. Mūsu galvenais, eh, galvenais sāpju bērns ir tāds, ka standarti parasti ir vērsti uz ārpusi, bet ja mēs raugāmies uz policijas rīt uz komisijas rīcības plānu, tad jūs redziet, ka tikai pāris no politikas jomām ir balstīts uz atpakaļsaiknes principu un tāpēc mēs uzskatām, ka standartizācijai būs būtiska ietekme ne tikai uzņēmēju dzīvē, bet arī uz vidi, uz strādājošajiem un vienkārši uz iedzīvotājiem. Tāpēc eh, tajās jomās, kurās vēl nav izveidoti standarti, es uzskatu, ka vajadzētu izveidot adekvātu mehānismu, kurā visas iesaistītās un ieinteresētās puses, tajā skaitā arī uh, valsts un pašvaldību iestādes būtu iesaistīts standartu izveidē. Ja jūs lasiet IMCO ziņojumu, kas tika sagatavots 2010. gadā, tad ir pavisam viegli pamanīt, ka saturs šajā ziņojumā ir uzsvērts tādajādi, ka ir jāiesaist interesētās puses. Ko es vēlētos teikt? Ja mēs piemērojam IMCO rekomendācijas patreizējā standarta sistēmā, tad jūs pāriet no šitās sistēmas uz šito sistēmu. Un eh, tas sasaucās ar vairākām no IMCO rekomendācijām. Un šeit var redzēt, cik svarīga ir visu ieinteresēto pušu platformas vērāņemšana. Uh, Prieksēdētāji kungs, vēlētos uzsvērt, ka šajā algoritmā ir ņemta vērā IMCO rekomendācijas izvairīties no jebkādām manipulācijām. Tā kā mēs runājam tikai un vienīgi par algoritmu, kas ir sagatavots balstoties uz IMCO rekomendācijām, tad es uzskatu, ka šeit to vajadzētu izmantot par sākumu punktu. Šeit esmu apkopojis rekomendācijas, kuras ir izstrādājusi Eiropas arotbiedrība institūts. Pieskaršos tikai un vienīgi ceturtajam punktam. Mēs dzīvojam taupības režīmā. Tas, ce, tas skar pilnīgi visas dzīves jomas, un eh, visticamākais, ka tas eh, valsts un eh, pašvaldības iestādēm samazinās iespējas piedalīties standartizācijas darbā, un es domāju, ka Eiropai vajadzētu tām palīdzēt. Mēs jums sniegsim sīkākas detaļas vēlāk. Paldies! Well, thank you, thank you indeed, and... Paldies! Paldies, un jūs jau run, atsaucāties uz Kozisņika kunga ziņojumu. Un, eh, protams, ka ir atbalstāms jūsu viedoklis par strādājošo ietekmu standartiem. Un, protams, ka likumdošana vienmēr ir sarežģīts process. Un tagad es došu vārdu vēl vienai organizācijai, kas vienmēr ir piedalījusies mūsu organizācijā, un eh, tā ir Normapm organizācija. Un eh, mēs paraudzīsimies tagad uz standartizācijas procesu no MVU viedokļa. Dod vārdu klausam Jongdam Tilmanam, kas ir šās organizācijas ģenerālsekretārs. Sešas minūtes lūdzu. <clears throat> priekšsēdētāji. Komīkundze, kolēģi, prieks um, būt šeit. Um, um, mūsu organizācijā labi zināma, gan labi pazīstama gan Briselē, gan Eiropā. Es atceros 96. gadā uh, Eiropas komisija bija pārliecināta, ka jāiesaista MVU standartizācijā, un ar to viss aizsākās. Mazas lietas ir uh, brīnišķīgas. Es pats, iespējams, neesmu tik ļoti maz, bet um, es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka mazas lietas tomēr ir brīnišķīgas. Mēs strādājam amatniekiem uh, un uh, MVU sektoram. 98% no uzņēmumiem um, Eiropas tirgu ir piedar pie MVU sektora. Kopīgi ar eh, standartizācijas organizācijām šeit Briselē, bet uh, arī citur mēs um, strādājam, un tas uh, man ir svarīgi. Kopīgiem spēkiem mēs uh, cenšamies katru dienu uh, iet uz priekšu un vēl vairāk uh, MVU piesaistītu standartizācijas sistēmu Eiropā. Mēs uh, esam ģimene un uh, mēs atzinīgi vērtējam komisijā standartizācijas paketi, komunikāciju un regulas projektu, kas tika publiskot 1. jūnijā. Tik lielā ģimenē, kāda ir mūsējā, tīri skaitliski, grūti ir um, uh, visu saulēcīgi pabeigt, un tikai 28. oktobrī tika finalizēta mūsu nostāja par komisijas priekšlikumu. Mm, tagad tā ir atrodama normā pama tīmekļa vietnē. Varam arī nosūtīt jums to, ja vēlaties. Ļoti labprāt. Un šajā standartizācijas paketē oficiāli tiek atzīta nepieciešamība uh, Eh, MVU sektoram piedalīties um, procesos, eh, piedalīties aktīvāk standartizācijas procesos, jo MVU sektors ir eh, Eiropā ārkārtīgi svarīgs. Es parādīšu, kur mēs esam. Mēs nestrādājam nacionālā līmenī, bet gan Eiropas līmenī. Un man prieks, ka Robs Tīls ir šeit. Uh, Mm, jo mēs kopīgi mēģinām skatīties nākotnē. Startautiskie standarti kļūst aizvien svarīgāki arī MVU. Nacionālās delegācijas princips, kas mm, tik skatīts vairāk kārt, ir eh, visas sistēmas pamatpīlārs. Nezinu, labs vai slikts, bet tas, tas darbojas. Un MVU, kad eh, tie tiek iesaistīti, gūst labumu no šīs sistēmas. Uh, priekšsēdētāja kungs, es um, esmu vācietis, um, tā kā tika jau pieminēta Vācija vairāk, kā es pieminēšu Nīderlandi. Ainod, piemēram, kas ir lieliska līmeņa atzīme standartizācijas sistēmā šeit Eiropā. Es vēlos uh, tātad atgriezties pie MVU uh, līdzdalības uh, tirgos nacionālā, Eiropas starptautiskajā līmenī. Nedrīkst eh, piedalīties bez balsošanas, dāmas un kungi. Balsošanas tiesības demonstrē eh, to, cik vērtīga ir eh, uzņēmēju, amatnieku un MVU līdzdalība, un mēs šīs tiesības pieprasam. Mūsuprāt, ātrums šajos procesos nav pats svarīgākais. Mēs ticam kvalitātei. Kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu. Paturiet to prātā. Un kvalitāte ir eh, tā galvenā vērtība. Protams, eh, IKT sektorā ātrums ir svarīgs, mēs piekrītam bet šeit jūs redzat mūsu organizācijas tīklu, UE um, apme un um, citus biedrus šeit varat redzēt, nacionālos biedrus, uh, MVU. Un um, ir liela diskusija, vai katrā pakalpojumu sektorā standarti vispār ir nepieciešami šī diskusija vēl nav pabeigta. Jūs varat ielūkoties mūsu pozīcijā, tīmekļa vietnē, un redzēsiet, cik sarežģīta ir šī diskusija ar MVU. Runājot par nacionālajām standartizācijas organizācijām, mēs cenšamies gan nacionālā, gan starptautiskajā līmenī sadarboties, bet nevienmēr darbs ir veiksmīgs, kā redzat, 2010. un 2011. gadā. Es vēlos uzsvert um, vēl vienu aspektu. Ekonomikai būtiski uh, ir uh, veiksmīgi standarti, un uh, um, MVU uh, veiksmīga darbība ir um, vienkārši vitāli svarīga. Tad palīdzēsim MVU sektoram. Paldies, un tagad nobeigumā šī, šai sesijai mums ir vēl divi runātāji kas runās mazo un vidēju uzņēmumu valdā. Žans Marks Leparko, kas runās va Francijas valdības vārdā un pastāstīs par to, kas Francijā tiek darīts, lai iesaistītu MVU standartizācijas procesā. Sveicu jūs, Leparko kungs! Un došu jums vārdu iepazīstināt mūs ar Francijas pieredzi. Vārds jums sešas minūtes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Eh, vispār kolektīvi viskopā mums ir atbildība MVU sektoram. Ehm, protams, eh, MVU atšķiras no lieliem uzņēmumiem, eh, un lūk, šiem uzņēmumiem, MVU uzņēmumiem nav atsevišķas nodaļas, kas būtu atbildīga par standartizāciju, un mūsu loma tagad ir izskaidrota, ka standartizācija arī viņiem ir svarīga, un es vēlos pastāstīt, ko darām mēs Francijā, lai uh, aktīvāk iesaistīt MVU mūsu darbos, standartizācijas darbos, un tad mēģināšu izdarīt secinājumus arī visai Eiropai. Es vēlos par trim pasākumiem runāt Francijā. Pirmkārt, pirms diviem gadiem tika pārskatīta mūsu likumdošana, standartizācijas likumdošana, kā arī visā Eiropā, un tika svītrota uh, reģistrācijas maksa. Uh, kas agrāk bija nepieciešama, lai um, strādātu pie standartizācijas. Tagad tas ir bezmaksas. Kaut arī šī maksa nebija tik liela, bet uh, tam bija psiholoģisks efekts MVU. Mēs teicām, ka mēs vēlamies ar viņiem sadarboties. Un uh, tad tiešām šis uh, psiholoģiskais efekts nostrādājas, un tagad līdzdalība ir palielinājusies par 25% no MVU puses. Uh, Uh, otrais uh, pasākums ir izmaksas, um, pamata izmaksas MVU, um, uh, kas rodas standartizācijas procesos. Strādājot Eiropā un starptautiski, runa nav tikai par mobilitātes izmaksām, bet arī par standartizācijas um, izmaksām, kas rodas. Un mēs finansējam tagad 50% no uh, šīm izmaksām, gan mobilitātes izmaksām, gan standartizācijas izmaksām. Un, tam mēs izvērzam vienu nosacējumu. MBU ir jāpārstrukturizējas. Viens uh, uzņēmums uh, nedrīkst šo atbalstu saņemt, jo mēs nevēlamies zaudēt enerģiju, sinerģiju šādā veidā. Uh, Bet, eh, ja MBO apvienojas un veido grupas, eh, tad uh, tas darbojas, un tā kā MVU šo atbalstu uh, vēlas saņemt, mm, viņi to dara. Un lūk, tagad uh, mums ir pieredze ar šiem, šā, šo atbalstu. Uh, Un tagad MVU mums uh, ir ļoti pateicīgi. Viņi saka ļoti labi, ka mēs uh, šīs grupas veidojam. Mums bija iespēja diskutēt, apmainīties viedokļiem, labāk lobēt uh, mūsu intereses. Jūs teiksiet, kā ar to nodarbojas um, profesionālās federācijas. Jā, bet svarīgi tomēr ir arī tieši piesaistīta MVU. Uh, jo galu galā profesionālās federācijas runā MVU vārdā, bet svarīgi arī, lai MVU arī tieši piedalītos darbos, tieši būtu ieinteresēti. Tas bija otrais uh, pasākums. Un uh, trešais pasākums ir AFNOR ietvaros, ir izveidota komiteja, kas ir uh, veltīta MVU un amatniekiem. Šī komiteja darbojas veiksmīgi. Uh, un e, regulāri izskata standartizācijas projektus un atlasa projektus, kas varētu e, īpaši interesēt MVU. Un tad e, viņa brīdina MVU, ka lūk ir šāds projekts, kas var būt interesants. Un šis šķirošanas darbs ir ļoti svarīgs. Jūs redzat, cik daudz noteikumu mums parādās katru dienu, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un tagad secinājumi Eiropai. Pirmkārt, jāturpina aicināt dalību valstis uh, ieviest uh, stimulu, stimulējošos uh, mehānismus MVU. Es domāju, ka tas arī atspoguļots jūsu rezolūcijās. Komisija aicina mūs to darīt. Paldies komisijai par to. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs atkārtot lūdzam komisijai turpināt to darīt. Ne tikai mums tas ir svarīgi, jo mēs varam atrast jaunas, interesantas idejas šādi, bet uh, svarīgi arī tiem, kas nedara neko šobrīd. Tā kā šis uh, darbs ir jāturpina. Otrkārt, eh, iespējams, komisijā varētu ieviest uh, tādu līdzfinansējuma mehānismu, lai finansētu daļēji standartizācijas darbus MVU. Tātad līdzfinansējums ar dalību valstīm. E, īpaši, ja MVU veido grupas un nodarbojas ar specifiskiem projektiem. Šādi rastos arī multiplikātora efekts un e, reāla palīdzība. Un treškārt jāpalīdz MVU identificēt e, noderīgus darbus. Šeit tiešām MVU jāuzņemas uh, vadošā loma. Tas ir jums jāuzņemas vadošā loma, lai brīdinātu MVU. Un tad jūs uh, vienkārši brīdināsiet viņus, ka tagad viņam obligāti jāpiedalās. Savukārt balsošanas tiesības man nešķiet tik labs risinājums. Man bail, ka šīs tiesības eh, noņems atbildību no MVU un uzliks visu atbildību asociācijai. Tad praktiski MVU varētu teikt, eh, ka tādas ekspertu grupās nav vērts strādāt, jo galu galā balsos pēc tam liela asociācija. Mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies, lai atsevišķi uzņēmumi aktīvi iesaistās darbos un nevajadzētu darbu eh, pildīt viņu, viņu vietā. Tātad mums eh, jābrīdina MVU, un ja mēs to darīsim visās dalību valstīs, un ja šādi MVU uh, eh, intensīvāk strādās un izstrādās arī pozīcijas par atsevišķiem projektiem, tas būs ļoti izdevīgi mums visiem. Mums šķiet, ka MVU ir milzīga loma, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Paldies, paldies par šo plašo un arī dziļo skatījumu par mazo un vidēju uzņēmumu lomu standartizācijā. Jums tiešām ir pieredze un ir kārtīgi veiksmīgi apmainīties ar paraugu praksi starp dalību valstīm. Tātad eh, tagad es vēlētos dot vārdu pēdējai prezentācijai šajā sesijā, un esmu pārliecināts, ka kolēģiem būs daudz jautājumu. Tātad došu vārdu Frankam Torstenam, kas ir Korokord vecākais menedžers, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Torsten kungs mūs iepazīstinās, kāda ir situācija SpaceNet inventors, un varbūt, ka jūs varētu apkopot uh, un pielika diviem iepriekšējiem runātājiem klāt praktisku pieredzi. Sešas minūtes jums, Torstenkungs. Erstmal freue ich mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier ein. Priecājos par iespēju, ka standartizators eh, šeit uzstāties kā MVU pārstāvs eh, stāžu priekšā mums organizācija. Mums ir 46 eh, darbinieki Berlīnē un Brno Čehijā. Mums ir uh, 10,5 miljonu apgrozījums. Tātad mēs esam MVU, mēs uh, eh, rotaļlaukums uh, eh, iekārtu ražojam lūk šādi, piemēram, ko daudz bērnu labi pazīst. Normēšanā, standartizācijā mēs esam aktīvi. INF 76 norma ir mums, attiec uz mums, eh, tātad uz rotaļlaukumu aprīkojumu norma, kas eksistē kopš 1998. gada, deva mums daudz plašas iespējas, daudz, šī harmonizācija mums ir nākusi par labu. Nacionāla līmenī esmu pārstāvēts normējumu komitejā ar otrā laukuma aprīkojumam un īpaši kāpelēšanas aprīkojumam, kā arī spēles virsjomā. Man jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem gandrīz visās jomās. Katrs mazais vidējais uzņēmums domās par to, ka, ja es vēlos piedalīties standartizācijas procesā, eh, tad es gribu gūt labumu no tāda pretējā gadījumā es to nedrīkšu. Viena galvenā problēmām ir pirmā, pirmkārt tā, ka lielākā daļa nezina nemaz, ka šāda iespēja ir demokrātiskā veidā piedalīties standarta procesā, standarta radīšanā. Otrakārt, protams, ir noteikti problēmas ar personāla resursiem. Standardizācija vienmēr ir augstākās vadības atbildīgā, tad to e, atbildības jomā, kas e, vada uzņēmumu, kam ir tehniskā kompetence. Nacionāla līmenī tas darbojas tīri labi, jo sēž, sēdes parasti notiek vienā dienā, bet Eiropas līmenī bieži tās ir divas dienas. Uh, tad ir jārēķina laiks ceļošanai, eh, trīs dienas bieži un trīs dienas eh, neatrasties birojā, ņemot vērā eh, procesa attīstības ātrumu, tā ir liela problēma. Izmaksas nacionāla līmenī ir pārskatāmas, esmu pa, paskaties, ka mums tie 5000 eiro gadā nacionāla līmenī ceļošana, piedalīšanās sēdēs, tas tātad faktiski ir pieņemama Eiropas līmenī, tas kļūst dārgāk ja tad ir ceļošanas izmaksas 4-5 reizes lielākas. Maziem vidiem uzņēmumiem, manuprāt, ir vērts piedalīties šādos standardizācijas pasākumos. Pirmkārt, tas uzlabo mūsu zināšanas par standartiem kopumā, sniedz mums eh, saulēcīgu informāciju par izmaiņām un nodrošina mums tiešu kontaktu ar patērētāju tiesiskā aizsardzības organizācijām, kā arī inspektoriem, eh, kuri inspicēs jūsu aprīkojumu. Eh, tas vēl arī palīdz motivēt ja mēs redzam, ka mums ir iespēja ietekmēt standardizāciju, nevis tikai piedalīties šajos pasākumos, sēdēs. Diemžēl lielākā daļa MVU vēl nav sapratuši, ka standardizācijā ir strateģiska nozīme izmaksas produktu izmaiņām var būt diezgan lielas, tādēļ nav eh, labi, ja standardizācija pārāk strauji mainās. N176 pēdējai pārskatīšanai mums radīja 50 tūkstoši eh, eiro izmaksas Daudz dokumentu bija jāpārskata, eh, tehniskās apskates certifikāti. Un pastāv risks, ja MVU nevar piedalīties standartizācijas procesā, tad eh, produkti vispār no tirgus tikt izņemti, vai arī rast, radīsies tādi produkti, kas tehniski tik sarežģīti, ka jauninājumi, kas īpaši svarīgi ir MVU, eh, nebūtu iespējami kopsavilkumā. MBU prezentācija īpaši nacionāla līmenī jāstiprina, jo tur nav problēmas ar valodām. Viss šīs normas sanāksmes Eiropā darbojas angļu valodā, man nav tik labs tulkošanas dienas šajā sēdēs kā šeit zālē, ko es tagad te baudu. Uh, tas izmaksas un laika aiztaupa, un MVU delegācijas, delegācijas principu pamatu piedalās ES standartizācijas procesā. Runājot par ES standartizāciju, nepieciešams finansiāls atbalsts vai arī grupās izveidot, kurās tiktu organizēts šis darbs. Attiecībā uz normām vienmēr standartiem ir nepieciešams tehniskas zināšanas, nevis uh, svarīgi būtu eh, noteikts grupas pārstāvniecība. Katrā standardizācijas procesā būtu jānodrošina, ka MVU tikt aizsargāti no tā, ka tā, tās maziem vidiem uzņēmumiem nebūtu izpildāmas. Tātad pārbaudas procedūras, piemēram, kas ir tik sarežģītas, ka tās var tikai lielie uzņēmumi izpildīt. Paldies par uzmanību. Well, thank you very much indeed for Paldies, paldies, ka jūs man dodat, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar praktisku pieredzi. Un, eh, kā jau jūs teicāt, maziem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmumu valdībai standartizācijas procesa aizņem daudz laika. Un eh, es eh, vēlētos pateikties par to, ka arī dalību valsts standartizācijas iestādes piedalās šajās debatēs. Mums ir apmēram pusstunda, lai Eiropas parlamenta deputātu uzdot jautājumus. Es nezinu, vai visiem būs iespējams uz to atbildēt, bet varbūt, ka kolēģi varētu uzdot jautājumus konkrētam ekspertam. Vispirms došu vārdu Tanka Vilidas kungam, Kreitsman kungam. Rīles kundzei, Šaldemozes kundzei un pilnīgi noteikti arī Kamis, Kamī kundze vēlēsies uzdot jautājumus. Tātad eh, Trantafilides kungs, jūs esat pirmais, kas var uzdot jautājumu. Uh, Paldies! Es vēlētos pateikties visiem runātājiem par lieliski sagatavotajām prezentācijām. Uzklausīju visu teikto un īpaši man ieinteresēja ekspertu teiktais un īpaši Eiropas standarta organizācijas teiktais par sagatavoto standartizācijas regulas priekšlikumu. Uh, Protams, eh, ka mums padomē un arī šeit būtu jārunā par Eiropas standartizāciju. Tai ir jābūt caurskatāmai, plašai un galvenokārt tai ir jābalstās uz galveno ieinteresēto vienprātību. Īpaši būtu jāņem vērā arī vismazāk aizsargātās grupas un arī vidas aspekti. Es uzskatu, ka standartizācijas regulas izstrādātājiem būtu jāsadarbojās ar Eiropas standartizācijas organizāciju, lai strukturētā un koordinētā veidā nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku un regulārāku Eiropu. Paldies! Thank you very much. I wasn't sure quite what your question was. Paldies, es nesapratu, kāds bija jūsu jautājums, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka eksperti to saprata. Kreutzmana kungs, lūdzu. Vielen Dank. Paldies priekšsēdētājiem. Viens jautājums izskanēja. Kā nevajadzētu taupīt laiku strādājot jaunus standartus, jo citādi var rasties uh, papildu izmaksas MVU, bet uh, no otras puses, lūk, tehniskā attīstība ir ārkārtīgi strauja vai šeit ir pieredze. Protams, eh, jā, standarti tiek eh, pielāgoti, eh, tas palīdz uzņēmumiem, un tas ir jādara. No otras puses, MVU rodas papildu izmaksas. Nu, mani tieši interesē, vai ir jau pieredze šajā jomā, un tad cik ilgs laiks tad jāatvēlē, lai standārtu pielāgotu vai modernizētu. Schneller, als ich gedacht habe. Ich möchte. Ātrāk nekā es domāju. Paldies visiem par ļoti interesanto diskusiju. Un uh, es vēlos atgriezties pie viena punkta, kas man īpaši interesē. Mēs te par ātrumu daudz runājam. Temps. Uh, tieši CCD organizācijā, manuprāt, uh, runāja ļoti interesanti. Runa te ir par to, cik ātri rīkojas komisija, piemēram, pie rotaļlietu direktīvas. Mēs gribējam ieviest zināmas sliekšņa vērtības, un um, tam bija nepieciešami četri gadi, kas ir absurds. Un um, praktiski nav vērts kritizēt šeit parlamentā uh, lēnus darba tempus, jo viss eh, aizsākumu jāmeklē jau komisijas darbā. Un um, turklāt nacionālā līmenī mm, darbos būtu jāpiedalās visiem. Tas būtu ļoti jauki. Bet šodien mums eh, pat uh, trūkst informācijas par to, ko dara MVU nacionālā līmenī, kas būtu, ko būtu visvieglāk apkopot. Un uh, Es eh, neobligāti šeit skatos Francijas valdības virzienā un eh, uz MVU situāciju, bet eh, arī uz citām interesētajām pusēm. Šeit valdībām daudz vairāk būtu jādara, lai interesantus piesaistītu. Un paldies par priekšlikumiem šajā virzienā, jo tas ir ļoti vērtīgi. Tātad es visus eh, jautājumus sagrupēšu, un man jau ir trīs jautājumi uzdoti par laiku un kvalitāti, un esmu pārliecināts, ka vēl būs citi jautājumi tādā pašā garā. Gebhards kundze. Uh, tas... Paldies priekšsādātājiem. Acīm redzot, uh, vācieši īpaši aktīvi šajā diskusijā piedalās, vai ir daudz labāki standartizācijas lietās, bet, nu, jāsaka, ka tomēr tā, tā tēma ir svarīga mums visiem, un es vēlos uzdot jautājumu Francijas valdības pārstāvim. Man ļoti patika, ko viņš teica līdz pēdējiem punktam. Viņš apgalvoja, ka balsošanas tiesības padarīs cilvēkus uh, vienaldzīgus pret to, kas notiek. Nē, tas taču tā nevar būt. Mūsu uzņēmēji uh, tomēr eh, ir atbildīgi, atbildīgāki nekā kolēģis uzskata. Es tiešām gribētu, lai jūs vēlreiz padomātu par šo pēdējo argumentu, jo tas man likās dīvains. Bet īstenībā es gribēju uzdot jautājumu par ko citu. Ilgu laiku par to domāju, bet uh, galīgo lēmumu vēl neesmu noformējusi. Pie standartizācijas runājam daudz par produktiem. Tas arī ir pareizi. Bija, bija piemēri baterijas, lādētāji un citas ierīces. Un eh, šeit, protams, standartizācija jābūt. Tas palīdz uzņēmējiem, patērētājiem, tas ļauj ietaupīt, tas ir svarīgi. Arī drošības uh, No drošības perspektīvas tas ir svarīgi. Bet eh, tagad aizvien vairāk eh, par pakalpojumiem tiek runāts. Tātad eh, normēt pakalpojumus. Un šeit man gan ir tāda ļoti pamatīga jautājuma zīme. Es nevaru iedomāties, kā var normēt pakalpojumus. Jo pakalpojumi ir domāti cilvēkiem, tos sniedz cilvēki. Uh, un um, pilsoņi vai uzņēmumi, kas uh, izmanto šos pakalpojumus, ļoti individuāli pieiet uh, šiem pakalpojumiem un sagaida atšķirīgas lietas. Iespējams, tie, kas vēlas normēt pakalpojumus, varbūt jūs varētu man uh, uzskaitīt uh, papildu argumentus, jo es esmu skeptiska un šeit nesaskatu pievienotā vērtību. Good. Paldies! Garsie Dies kungs noteikti atbildēs uz šiem sešiem jautājumiem. Tagad šāda mūsu kundze nākamā. Paldies, priekšstādātāja kungs, un arī es vēlētos pateikties visiem runātājiem, kas šodien izteicās. Vēlētos uzdot trīs jautājumus un mēģināšu tos eh, sagrupēt pēc iespējas lakoniskāk. Vispirms par ātrumu. Piekrītu tam, ka noteikti ir jāņem vērā tas, ka standartizācijas process ir jāpātrina, bet vai tas tomēr nav tik daudz atkarīgs no tā, par kādu standartizāciju mēs runājam? Runājot par ICT, protams, ka process ir jāpātrina, jo attīstība informācija tehnoloģija jomā ir ļoti strauja, bet, piemēram, par celtniecības materiālu standartizāciju varbūt process varētu būt lēnāks. Nākamais Stefano Boja doma par to, ka vajadzētu iesaistīt arī strādājošos un tirgus uzraudzības iestādes standartizācijas procesā. Manuprāt, šī ideja ir vienkārši apsveicama. Es tikai vēlējos dzirdēt, kā varētu atbildēt citi paneļa debatētāji. Un pēdējais jautājums ir tas, ko Stīvs Rasels no Aneka runāja. Kādas ir eh, sociālo tirgus spēlētāju balstiesības. Manuprāt, arī viņi būtu jāuzklaus un tomēr vēlētos dzirdēt dažādu interesēto pušu viedokli par to. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Švāba kungs! Jā, dank. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka visas prezentācijas bija interesantas un, uz domām, vedinošas, un paldies jums par um, tik lielu atlasi. Daudz jau izskanēja, un es tik papildināšu. Standartizācija ir process, kas līdz šim balstījies vairāk um, uz uh, ekonomikas operatoru brīvprātīgumu, un standartizācija nekļūs par likumu, līdz ar to jāpiemēro citi principi. Uh, nekā likumdošanā. Protams, visu standartu lietotāju iesaistīšana ir vēlama, bet eh, te, šeit ir neliela atšķirība, vai runa ir par likumdošanu vai standartizāciju. Un tā ir mana atbilde uz jautājumu par grupām, kas eh, pašas nav atbildīgas par produktiem, eh, ir jāiesaista. Mēs redzējām, uh, tagad lādētājus eh, mobiliem telefoniem un iespējams eh, dažreiz jāizdara spiediens uz uh, rūpniecību, lai kaut kas notiktu, bet cik plaši tas ir jāveic, tas ir liels jautājums. Gebhardas kundze runāja par pakalpojumiem. Es um, uzskatu, ka var normēt pakalpojumus, un uh, tad uh, praktiski ne visi pakalpojumi tiek sniegti personiski, ir arī amatnieku sniegtie pakalpojumi, kas notiek tāda bezpersoniskā veidā, un tur normēšana būtu visnotaļ iespējama. Un eh, tad arī eh, tie, ko tieši skar standarti, un tie, protams, ir MVU, tā kā viņi obligāti ir jāiesaista izskanēja, ja tas nenotiek nacionāli, tad eh, tas var notikt Eiropas līmenī. Iespējams, tas var arī tā būt. Bet es vēlētos uzzināt, ko varam izdarīt, lai stiprinātu un aktivizētu MVU, eh, lai viņi gribētu darbos arī piedalīties. Jā, es domāju, ka mums ir šeit MVU eksperti, kas atbildēs. Un pēdējais jautājums no referentes Lauras, Lauras Komī. Paldies priekšsēdētājiem. Es teikšu. Lieliski uzstājās šodien runātāji, referenti un um, arī īpaši Francijas valdības pārstāvis uh, runāja ļoti pārliecinoši. Ir par ko padomāt. Es pat esmu no Itālijas, un um, standartizācijas problēma mūsu valstī ir ļoti liela. Uh, praktiski nav saiknes starp nacionālo un Eiropas līmeni, un arī nacionālā līmenī pastāv diezgan nozīmīgas atšķirības. Uh, Francijas uh, MVU uh, federācija, es uh, pieļauju, ka arī tur jums ir bezdaudz problēmu uh, Kā tad jūsu federācija rēģēja? Un, runājot īpaši par pārstāvniecību un um, kas, not, kas notiek tad MVU uh, ietvaros, vai tie bija konsorcija, vai fórumi, vai neoficiālās grupas, un vai viņi ir sektorāli organizējušies, vai uzņēmumu līmenī. Jo šeit ir iespējami dažādi varianti. Un tad um, balsošanas tiesības. Un uh, finansējums, līdzfinansējums, un lieliski, ka jums tas ir izdevies, bet mums Itālijā ar to būtu beigas problēmas. Un tagad um, um, sāksim atbildēt. Es uh, domāju, ka um, Santiago kundze pieteic, jāuzticas pirmam. Es domāju, ka pirmie trīs runātāji varētu atbildēt par ātrumu. Tad Garcia Dijas uh, kungam bija adresēts atsevišķs jautājums um, Torsten kungam, Lepārko kungam, Tilmana kungs var, varētu arī piedalīties. Um, man šeit arī mm, izskanēja jautājums par to, ko jūs domājat par Boja kunga priekšlikumu. Un par to arī Santiago kundze varētu pakomentēt. Nu, tik tālu. Iespējams, ja kāds uh, uh, vēl spontāni kaut ko gribēs uh, pateikt, tad, uh, protams, var tā darīt. Bet uh, es teiktu maksimāli viena minūte. Santiago kundze. Es uh, vēlos atbildēt. Uh, par um, procesiem, pārskatīšanas procesiem un pārskatīšanas ilgumu. Tas notiek ik pēc pieciem gadiem, principā. Komiteja lēmi par to, vai tas ir nepieciešams, un lai palīdzētu MVU, nu tad viņi ir jāiesaista šajos procesos, un arī tehniskajās uh, komitejās, kas ar to nodarbojas, jo tiek pieņemts lēmums pārskatīt vai nepārskatīt standartu. Un par ātrumu un um, Rolas uh, kundzes uh, jautājums, jā, um, uh, mandāta piešķiršana vai var turpināties ilgi. Izskanēja doma arī par daudz interesantu platformām un Sensenelek pilnīgi atbalsta šo domu. Šādi mēs varam pātrināt um, darbus. procedūra, ko mēs izmantojam, ir balstīta uz Nicas līguma iedibināto procedūru, un katrai valstī, principā, proporcionālas balsu, balsu skaits. Tad jādomā, ja mēs to mainīsim, tad kādus principus mēs piemērosim. Es jau savā referātā pieminēju izglītošanu. Izglītība ļoti svarīga, lai uzturētu standartus attiecīgā līmenī, lai iesaistītu partnerus, lai iesaistītu MVU un eh, lai viņi labāk saprastu, vai viņa grib piedalīties. Mm, atbildot komikundzei, Tirzniecības eh, federācijas eh, spēlē ļoti svarīgu lomu, iesaistot MVU standartizācijas procesos Eiropā. Eh, paldies, Lūdzu, Koberg kungs. Paldies par ātrumu. Protams, jaunas tehnoloģijas parādās un pazūd, un um, jauno tehnoloģiju priekšrocība un ātra ieviešana. Uh, jāsalīdzina ar izmaksām, kas uh, te varētu rasties. Un, protams, jāskatās uz situāciju tirgū. Šeit katrs, katram sektoram ir sava specifika par pārstāvību. Kāda būtu piemērota pārstāvība, tas ir atkarīgs no tirgus un no sektora, jo arī interesētās puses no tā ir atkarīgas. Tāpēc mēs nevēlamies ieviest formālus uh, pārstāvības noteikumus. Šeit um, svarīgi ir um, skatīties, ko vēlas partneri. Varu atkārtot Švāba kunga komentāru, cik uh, noderīgi ir aicināt um, cilvēkus, kam nav reālas intereses šajā lietā. Te nepieciešama individuāli piemērota risinājumi. Runājot par trešā pielikuma organizācijām un šī saraksta paplašināšanu, mēs neatbalstam šo ideju. Biznesa Eiropa ir pret to. Turklāt balsošanas sistēma ir jāpatur. Nevajadzētu piešķirt papildu balsošanas tiesības Eiropas līmenī. Tirgiem nepieciešama zināma darba programma, Tā kā es eh, piekrītu tiem, kas kritizē pašreizējo situāciju. Mums jāskatās, eh, kas labi darbojas iekšējā tirgu. Eh, ne obligāti mums ir jāpārceļ visu, kas pastāv preču jomā uz pakalpojumiem. Paldies, priekšsēdis. Svarīgi standarta sakarā ir tas, ka mūsu mērķis nav ierobežot konkurenci, bet tieši stiprināt to, lai ļautu jauniem izstrādājumiem ienākt tirgu un tie varētu attīstīties. Tas ir tāds pamatelements, kas mums būtu vienmēr jāpatur prātā, domājot par standartizāciju otrkārt. Mums ir jāizdara atšķirības starp <clears throat> eh, regulēto jomu un konkurējošo jomu. Regulētajā jomā direktīvas ES, direktīvas tiks minēts IMC direktīva un tā tālāk. Tas galvenokārt tie ir standarti, kas attiec uz um, mērījumiem, lielumiem, tad, tad lai produkti būtu izstrādājumi būtu droši patērētājiem un neradītu problēmas citiem. Šie standarti attīstās ļoti gludi, pa laikam mēs konstatējam, ka šis tas jāpielāgo, bet tas nemainās strauji, tas ir samērā stabīli. Konkurējošā jomā e, tā ir joma, kurā tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un šeit mums ir jāturas līdz e, attīstības tempam un jāizstrādā tādi standarti, kas ļautu patērētājiem, lietotājiem e, pirkt šos izstrādājumus pilnīgi droši jūtoties. Piemērs mobilie telefoni Tagad mums ir šie viedie telefoni, kas ir daudz sarežģītāki, viņam ir daudz vairāk funkciju nekā sākotnējiem e, GSM, GSM tātad e, telefoni, bet arī GSM telefoni ļoti labdarbojas, jaunies uh, e, ir sadarbspējīgi ar GSM telefoniem. Tātad galvenais elements standarta attīstībā ir savietojamība un IKT jomā patiesībā tiek skārtas visas jomas, visas jomas tagad atkarīgs ir no IKT, un mums tad pēc jābūt nodrošina, ka var būt savietojumi starp dažādām jomām, dažādiem pakalpojumiem šajā kontekstā, izstrādāt jauns standarts, vai arī pārstāt esošu, mums jānodrošina, ka eh, šī sadarbspēja ar iepriekšējo versiju. Atvainojiet, priekšsēdus saka, mums tik daudz laika nav. Atļaujiet man divus izteikumus vēl saka runātājs. Pirmkārt, starptautiskās organizācijas atsaucās uz, uz, uz mūsu e, e, specifikācijām, otrkārt par MVU, ja jūs ļaujiet man sacīt vienu teikumu, digitālajā Eiropā neapšaubām ir darbojas liela telekomunikācija ražotāji, IKT izstrādātāji, programmatūras izstrādātāji, bet arī kā dalībnieki pilntiesīgi ir visas uh, starptautiskā uh, Nacionālās uh, Rūpniecības asociācijas, un tas darbojas ļoti labi, un es neuzskatu, ka mums eh, MVU no vienas puses ir pret, jā, uh, nostāt pretī ar lielajām. Vislabākās organizācijas apvieno abas, nodrošina šo sadarbību abiem. Paldies! Garfie kungam vārds. Paldies! Tik tiešām runājot par pakalpojumu standartizāciju, jautājums ir vietā arī nozars pārstāvi bieži mums uzdod šo jautājumu. Es tagad nerunāšu plaši par ieguvumiem, tos jau pieminēju savā prezentācijā, eh, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, godīgas konkurences nodrošināšanu un tam līdzīgi, bet par jautājumu tieši, kā to vispār var izdarīt, kā var standardizēt kaut ko tādu, kas tik ļoti atkarīgs savā vērtībā, savā pievienotā vērtībā, ko tas sniedz, tanī no tā, kādu labumu tas sniedz uh, pakalpojumu saņēmējiem. Eh, tas viss ir skaidrs, un mēs saprotam, un pamatoties uz pieredzi, ko esam guvuši no dažiem nepriekšējiem gadījumiem, mēs koncentrējamies ar pakalpojumu dzīvi, uh, ciklu, tas sakot, horizontāli jautājumu patērētāja apmierinātība, eh, rēķina piestādīšana, pakalpojumu sniegšanas izcilība. To visu var standardizēt. Tas var būt dažās nozarēs vienādi. Vertikāli jautājumi, piemēram, prasības pakalpojumu direktīvā, pakalpojuma eh, apmēri, procesa prasības, piemēram, attiecībā uz tulkošanas pakalpojumu, ko es iepriekš minēju. Tātad tāda tiek šī procedūra precizēta. Uh, ir jābūt profesionālam tulkojumam, piemēram, tad to ir jāpārskata vēl kādam, tad ir jābūt nodrošina konkrēta apmācībā, izglītība, tas viss ir standartizējams, un par tādiem standartiem tieši arī mēs domājam. Vēl viens piemērs, runājot par ie, ie aprīkojumu standartizāciju pakalpojumi, kādi šeit var būt domāti. Daudzos ēst līmenos nav vienāds sapratnes par to, kā šie e, pakalpojumi tiek sniegt vienā vai otrā dalībvalstī. Un tādēļ mēs esam izstrādājuši sen vadlīniju dokumentu, lai iesaistītām pusēm palīdzētu no izstrādes standartas, kā viņas varētu iegūt no standarta izstrādes pakalpojumiem. Bet šo dokumentu, jo kurā gadījumā un ar rebūs projektu mēs ceram, ka varam dot ieguldījumu tam, lai pakalpojumu sniedzēji e, zināšanas uzlabotu par standartīviešanas e, noderīgumu, pamatoties uz jau veiksmi, veiksmi stāstiem esošiem. Haris kungam dodu vārdu. trying to sit here. Move, move to this one. Oh, it's okay. Is it working now? Right. Come here. Come here, sit. Thank you very much. Paldies. Es negribu atkārtot neko no iepriekš sacītā. Divas īsts piebildes no mans puses. Pirmkārt, tehnoloģijas inovācijas ietekmē standartizāciju, bet, godīgi sakot, šodien arvien vairāk likumdošana ietekmē standartizāciju, īpaši, kas attiecas uz MVU. Daudz uzņēmumu mani sūdzējušies, ka vismaz pusi no standartizācijas darba ir e, likumdo, e, izstrādājuma pies, pielāgošana likumdošanas grozījumiem. Otrakārt, pakalpojumu standartizācija. Tas ir ļoti atkarīgs no nozares, no jomas, dažās jomās pakalpojumi e, ir ļoti saistīti ar ražošanu Un šeit standarti attīstas eh, tā neviendabīgi, tādēļ šeit standartizācija varētu būt noderīga, lai nebūtu trešo pušu certifikāciju nepieciešama izvērst. Paldies! Paldies, un daži komentāri par MBU varētu vēl būt noderīgi, jo tad es gribētu mūsu globālai sesiju atvērt, bet debako kungam bija laikam vairāk jautājumu par šo, un tad Tomam un tos kungi vēlējās komentēt dosim arī viņiem nedaudz laika. Lepāko kungam vispirms vārds. Jā, pirms atbildēšu par MVU, es vēlos atbildēt Rolas kundzei, kas jautāja par eh, citiem dalībniekiem izņemot MVU. Es tiešām citus nepieminēju, jo jūs taču lūdzāt runāt par MVU, un uz tiem es arī koncentrējos. Bet eh, viss noteikumi, ko izklāstīju, uh, Eh, par MVU skar arī patārētājus, arotbiedrības un vides organizācijas. Tātad eh, līdzfinansējums, eh, izmaksu pārņemšana, tas viss darbojas arī citām grupām. Jo praktiski šīs grupas pašas par sevi dabiski nepiedalās standartizācijā, un tāpēc mēs mm, piedāvājam stimulus. Uh, Tagad par eh, formiem un eh, konsorcijiem, ko veido MVU. Nē, tieši konsorcijus mēs neveicinām. Mēs aicinām veidot grupas, bet mēs eh, nevēlos paralēlus standartizācijas procesus. Tas nav mērķis. Mērķis ir pieturēties pie uh, vienas procedūras, bet um, respektējot uh, sabiedrīsko interesi, vispārējo interesi. Un tāpēc um, vēlamies um, tātad, lai šādas grupas parādītos. Un uh, Šalda Mosus kundzes jautājums par balsošanas tiesībām. Nē, es neesmu pret. Es vēlos, lai uh, MVU varētu nobalsot nacionālajās eh, standartizācijas grupās, eh, lai viņi, tā teikt, precizētu eh, kopējo nostāju, bet kas tiek ierosināts, ir kaut kas cits - nobalsošana paralēlā grupā. Tātad tiek nobalsots, lai izteiktu viedokli. Un, protams, tas uh, informē par pozīciju, bet eh, šī informācija kā tāda to taču nevarēs eh, ņemt vērā nacionālā līmenī visās organizācijās. Tātad eh, MVU vēlas kaut ko teikt, bet sadzirdēt to mūsu milzīgajā tīklā nav iespējams. Un tāpēc es vēlos do, privile, privileģēt balsošanas tiesības nacionālā līmenī, jo tas ir svarīgi un tas to var vieglāk um, sadzirdēt. Like to... Es vēlētos atbildēt jautājumus, kurus uzdeva Gepārdas kundze un Švābkungs. Kā iesaistīt tādas puses standartizācijā? dažādas puses. Tātad viens vienkārši atbildi ir padarīt standartus seksīgus. Tik seksīgus, ka visi vēlos iesaistīties šajā procesā. Svarīgs jautājums vēl ir informācija un izglītība. Es apzinos, ka e, ne visās dalībvalstīs mums ir nepieciešama izglītība, piemēram, inženieru izglītības standardizācijas jomā uzlabosim to. Uh, apziņas uzlabošana ir mūsu uzdevums, tas ir jādara visās dalībvalstīs. Vēl viena lieta, es vēlētos sacīt, 56 sekundes esmu runājis, parādīšu tikai šo attēlu. Dāmas un kungi, šo attēlu Lāra Komī vai mūsu priekšsēdis izstrādāt, tas parāda, kas ir standartizācija. Tas arī parāda, kāda ir pakalpojuma un vērsiet uzmanību uz mazo attālu kresā pusē, frīzieri, vai tiešām mums ir nepieciešama pakalpojuma eh, jomā standarti. Tas laikam no senlaiks ziņojuma ņemts. Paldies, tātad, eh, ka jūs piešķīrāt mums autoru tiesību izmantošanu tiesības. Vai kāds vēlas komentēt? Torstekungs jau parādīja, kā padarīt standarts seksīgus maziem vidiem uzņēmiem, tā kā tā, nu tad atklāsim savu pēdējo sesiju. Arī tagad runā, aicināšu runātājs izteikties īsti. Robs Stils varētu sākt, būsim ļoti dāsni, dosim viņam desmit minūtes, ja viņam viss tās nebūs nepieciešams, būsim ļoti pateicīgi. Esam arī mazliet vairāk laiku Brasko kungam piešķir, kas ir ASV senāta eh, standardizācijas padomas vadītājs, deputāta loceklis, un es atvienojos ASV vēstniekam eh, vakardien, kam šodien bija jāorganizē savu sanāksmi, citādāk tas būtu bijis iespējams tikai pēc Ziemassvētkiem, tad paldies, ka viņš šeit ir. Un Tātad es vēlētos dot vārdu arī pārstāvim no Ķīnas misijas. Un e, Sanalekā mēs jau esam par to runājuši un Dekam Vailekam, kas ir ECI pārstāvis. Un es tikai vēlējos pateikt, ka viņš tikko ir ieradies, jo viņš patiesībā ir strādājis visu vakardienu un tas bija satikšanās ar amerikāņu vēstnieku par starptautiskajiem standartiem. Tātad, Deivid, es jūs sveicu šeit, un varbūt, ka mēs varētu tagad turpināt strādāt, un es vēlētos eh, pieturēties pie laika, un varbūt, ka tad mēs varam arī uzdot jums pāris jautājumus. Vispirms, Rob Stils, desmit minūtes, maksimums vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, referent kungs, un es ārkārtīgi augstu novērtēju jūsu iespēju runāt par šiem jautājumiem šorīt. Manas runas virsraksts, manas prezentācijas virsraksts ir standartizācija globālos apstākļos. Un es ļoti augstu novērtēju, ka jūs esat uzaicinājuši mani šodien šeit runāt. Es vēlētos mazliet parunāt par to, kāda ir brīvprātīga standartizācijas procesa izveida, un tas sasauksies arī ar iepriekšējo runātāju teikto. Es runāšu arī par nacionāliem standartiem, un, protams, vispārējos principos runājot, un šeit vajadzētu arī pieminēt Eiropas teikto, mums ir jārunā par starptautisku sadarbību. Un es eh, runāšu arī par to, kāpēc ir jāizstrādā standarti, lai tie varētu darboties tirgu, un mums standarti ir jāveido pēc dzīvot spējīgu modeļu principa. ISO dalībnieku ir 63, un ISO valdē ir princips viena valsts, viena balsts. Viena valsts, tātad katra Eiropas valsts, tai ir viena balss, un tas, protams, Eiropai nāk par labu. Uh, Es e, uzskatu, ka mēs pārstāvam apmēram 98% no IKP pasaulē un arī vairāk kā 90% no iedzīvotājiem. Mums ir vairākas darba grupas, mums ir vesela virkne tehnisko darba grupu un ik katru mīļu dienu, ieskaitot e, pateicības dienu, strādā vismaz 11 grupas. Ko vēlētos pastāstīt šajā sēdē? Uh, ISO e, locekļu ir daudz, un visi ir ieinteresēti izstrādāt dažādus standartus, un runājot par tehnisko padomu, tad tā pavisam nesen ir izstrādājusi divus dokumentus, kā varētu iesaistīt vis, ieinteresētās puses e, standarta izveidošanā. Tātad ieinteresēto pušu iesaistīšana jaunos projektos un arī lēmumu pieņemšanā ISO ir ārkārtīgi svarīga, un ISO standarta izstrādāšanā un sadarbība arī ar dalību valstīm ir viens no galvenajiem standartu izstrādes procesu momentiem. Es uzskatu, ka šie dokumenti ir ārkārtīgi skaidri un eh, esmu tos visiem padarījis pieejams un esmu pārliecināts, ka jūs to varat arī saņemt šeit. Es eh, vēlējos pieminēt arī to, ka mēs eh, iesaistam divas grupas, kuras šeit vēlētos īpaši pieminēt, un tās mēs iesaistam arī regulatorijā darbā tie ir mazie un vidēji uzņēmumi un patērētāji. MVU un patērētājām ir iespēja piedalīties Nacionālajā delegācijā, izsauk komitejā, un es uzskatu, ka iespēja burtiski geogrāfiski tuvā veidā piedalīties šajās sēdēs, šī iespēja ir jāstiprina. Es e, vēlētos runāt arī ar sadarbības garu ar vairākām ISO iestādēm. Mums ir vesela virkni tehnisko komiteju un arī apakškomiteju. Mēs runājam, piemēram, par turismu, turisma kvalitāti un ar turismu saistītajiem pakalpojumiem. Un e, Protams, Annikas un Stīven teikto mēs runājam arī par vides uzraudzību un citiem momentiem. Vēl bez tam ISO strādā specifiskas grupas, piemēram, Kopoko, kas ir patērētāju interešu grupa, kas tieši strādā ar standarta un patērētāju interesēm. Ja mēs raugāmies uz globālo aspektu, tad ISO atbilda globalizācijas izaicinājumiem ir ilgtspējība. Runājot par standartiem, mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par ekonomiskiem vai inženiertehniskiem standartiem, bet, protams, runājam arī par tiem. Mums ir jārunā arī par ilgtspējīgu, par vides aspektiem un par uh, sabiedrības aspektiem. Šajā slīdītē jūs redzat pēdējos piecos gados nodibinātas jaunas tehniskas komitejas, un tas ir, lai atbildētu uz tirgo parādījušām vajadzībām. Un nobeigumā es vēlētos apkopot Pasaules ekonomiskā fóruma secinājumus. Ja mēs runājam par sešām galvenajām izmaiņām, tad tās ir klimata izmaiņas, energoresursu trūkums, ekonomiskā plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem, un šie visi seši aspekti patiesībā nav tikai un vienīgi tehniskas dabas, tie ietekmē gan patērētāju, gan uzņēmumus, gan valstu valdības. Tās visas ir ieinteresētās grupas, kuras tādā vai citādā veidā izmanto starptautiskos standartus. Un mums vajadzētu izmantot uh, kaut vai, piemēram, definīciju sagatavošanā šo grupu ieguldījumu. Un vēl bez tam, raugoties uz šīm grupām, tad eh, starptautisku definīciju izstrādāšana un jaunu terminu izveidošana, tad tas ir ārkārtīgi svarīgs standartizācijas aspekts. Pāris vārdos par to, ko mēs darām. Mūsu galvenais uzdevums ir izveidot uzticēšanos pasaulē. Uzticēšanos starp tirzniecības partneriem gan Eiropā, gan arī starptautiskā līmenī. Viens no jautājumiem, ko man bieži uzdod, ir, kā mēs varam visiem piedāvāt tādus standārtus, lai tie tiktu izmantoti. Un eh, gan tādiem, kur piedalās ISO līmenī, gan arī tādiem, kur vēl nav iesaistījušies. Pēc tam standarti ir jāpadara pievilcīgi gan ISO locekļiem, gan arī tiem, kas neatrodas ISO. Un patiesībā tā ir iespēja padarīt sarežģītus terminus saprotams visiem. ISO padomē ir trīs Eiropas pārstāvi, un eh, tas pilnīgi skaidri parāda to, ka standarta ekonomiskā vērtība ekonomiskā līmenī ir ārkārtīgi svarīga. Es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu parādīt uzņēmējiem, vai tie būtu mazas vai liela apjoma, to, ko ISO tiem var sniegt, un te arī ir galvenais ISO pievienotās vērtības punkts. Uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt daudz spēcīgāk, un šeit, ceturtajā punktā, uh, Runa iet par to, ka ja kāds nepiedalās standartu izveidē un īstenošanā, tad nevajag to ar varu iesaistīt. Ja kāds uzņēmums vēlas piedalīties standartu izveidē, tad to vajadzētu iesaistīt tajā procesā, bet ja kādam ir pilnīgi vienalga, tad liekiet arī standarts un mūsu mierā. Patiesībā runa iet arī par standartu vērtību publiskošanu. Un šajā dokumentā ir apkopoti 11 konkrēti gadījumi, kurā uzņēmēji visā pasaulē ir pierādījuši, ka standartu piemērošana ir paaugstinājusi viņu pārdošanas apjoms un palielinājusi viņu atpazīstamību un arī produktu pārdošanu visā pasaulē. Šajā grāmatā pieminētie piemēri attiecās uz MVU. Tagad mazliet par Eiropas iesaisti ISO. 17% no kopīgā ISO dalībnieku skaista Eiropas pārstāvji pārstāvēt pilnīgi visās tehniskajās komisijās. Un eh, patiesībā sadarbība ir Vīnes līguma ietvaros, bet vēlējos tikai pateikt, ka Eiropa ir ļoti plaši pārstāvēta un arī aktīvi darbojās ISO komisijās. Protams, ka vīnas līgumam, kā jau jūs redzat šajā slīdītē, ir pievienotā vērtība. Un runājot no ISO viedokļa raudu, raugoties, tad mūs priecē, ka ISO tiek akceptēts kā Eiropas standartu modelis. Bet, protams, svarīgi ir arī, lai Eiropā izveidotie standarti būtu akceptēti arī globālā līmenī. Šajā slīdītē redzams ka Eiropa patiesībā ar vīnas līgumu palīdzību lielā mērā piedalās ISO portfeļa veidošanā. Tagad eh, pieskarsimies pie Nacionālo delegāciju principa un ISO balsošanas noteikumiem. Nacionālo delegāciju princips ir ISO pamat nosacījums, un tas darbojās pilnīgi visās mūsu nodaļās. Dažādos eh, līmeņos un dažādos amatos tiek iecelti cilvēki, un darbojās princips viena valsts, viena balss. Runājot no ISO biznesa modeļa, tad, protams, ka mēs balstamies uz principu, ka ir jāstrādā objektīvi, caurskatāmi. Mums ir jāstrādā tā, lai tas būtu pieņemams arī vispārīgā līmenī, un iepriekšēji runātāji to jau pieminēja. Mums eh, pie tā arī neatgriezīšos, ir jāstrādā ātrāk un labāk. Un visbeidzot, ja mēs runājam par to, cik daudz resursu aiziet res standarta izmantošanā, tad jā, šeit daudz pieminēja, ka resursiem ir jābūt vienkāršākiem, ātrākiem un labākiem. Un tiešām visi šie vārdi ir būtiski. Mums ir jābūt vienkāršākiem, mums ir jāstrādā ātrāk, mēs nedrīkstam šķērdēt cilvēku laiku. Šeit jau vairāki cilvēki pieminēja jomas, kurās tiek izstrādāti standarti, kaut vai, piemēram, celtniecības materiāli, bet, piemēram, ja kādā pasaules vietā ir bijusi zemestrīce, tad standārts celtniecības materiāliem ir jāizstrādā nekavējoties. Tā kā nevar apgalvot, ka informācijas tehnoloģijām standarti ir jāizstrādā ātrāk nekā celtniecības materiāliem. Visbeidzot, mēs izmantojam arī sociālos mēdījus un ļoti plašā mērā izmantojam uh, internetu. Un, ja kādam no godātajiem deputātiem naktsmiegs būs skraišs, tad jūs varat doties uz mūsu mājaslapu, un ar to arī beigšu man prezentāciju. Paldies! Paldies, uh, prieks, uh, ka jūs varējāt uh, piedalīties mūsu diskusijos. Um, jūs zināt, iespējams, ka komiteja arī viesojusies jūsu organizācijā, tā kā mēs uztaram kontaktus. Un Tagad lūdzu Marasku kundze aicinu izteikties sešas minūtes. Paldies, man sauc Emīma Marasko un um, es uh, esmu uh, direktora padomes locekle Amerikāņu Nacionālo standārtu institūtā. Es um, uh, tagad runāšu līdz ar to šī institūta uh, vārdā, un var teikt, ka mūsu institūts ļoti pateicīgs par ielūgumu ierasties šeit un jums pastāstīt par to, kas notiek mūsu valstī. Ansi, mūsu organizācija, mūsu organizācija ir gandrīz simts gadus veca. Mūs uh, vada privātais sektors, un um, Mēs aktīvi sadarbojamies ar starptautiskajām organizācijām un pārstāvam ASV reģionālos formos. Es šodien nedaudz pastāstīšu par um, ASV pieju standartizāciju. Mūsu sistēmu bieži sauc par bottom-up sistēmu. Tas nozīmē, ka tieši lietotāji nosaka standartizācijas aktivitātes. Mēs um, un piesaistām interesantus no rūpniecības, valdības, patārātāju grupām, dažādām organizācijām. Viņi nāk uz mūsu sanāksmēm ar ļoti atšķirīgiem viedokļiem, bet šī daudzveidība mums piešķir spēku, kas ir nepieciešams globālās ekonomikas apstākļos. Pāri pa 100 tūkstošiem standartu ir attīstīts ASV organizāciju, konsorciju, komiteju standarti vairāk uh, par desmit tūkstošiem šo standartu ir uh, iesniegts ANSI mūsu institūtam un apstiprināts mūsu institūtā. Tas demonstrē, uh, ka šie standarti pilda mūsu pamatprasības un ka viss notiek cārskatām atvērtām mums pieņēmamā veidā. Līdzdalība standartu attīstībā uh, ir atvērta katram materiāli skartiem interesantam. Tas, ka valdības, um, organizācijas, aģentūras, patārātāju, cita veida organizācijas, visi var piedalīties. Akreditēto standārtu mm, attīstītāji rūpējas arī par MVU, par MVU, par iespēju piedalīties arī viņiem. Un um, Nu, dažreiz eh, vairāk par 50% dalībnieku arī faktiski strādā eh, MVU sektorā, un tas nodrošina eh, inovatīvu, modernu pieju arī MVU. Tad neskatoties uz budžeta ierobežojumiem vai zaudēto laiku, mēs vienmēr cenšamies MVU piesaistīt mūsu darbam un uh, cenšamies strādāt arī pietiekami ātri, bet neaizmirstot patērētājus. ASV standarta sistēma ir, kā es teicu, vada privātais sektors, bet uh, ASV valdība lielā mārā izmanto standartus un aktīvi piedalās standarta izstrādē. ANSI vienmēr gribējusi partnerību, publiski privāto partnerību šeit, un labs piemērs ir nacionāls uh, tehnoloģiju transfers. Tas ļauj valdības aģentūrām brīvprātīgi piedalīties uh, to standartu izstrādē, ar kurām, ar kuriem nodarbojas privātais sektors. 90. gados iepriekšējā gadsimtā tika pieņemts šis likums Un kopš tā laika privātais un uh, publiskais sektors sadarbojas. Gan 30 tūkstoši standartu ir inkorporēti uh, valdības uh, reglam, regulās, un um, saskaņā ar standartu A119 šie standartos jāiekļauj zināmi uh, elementi, kas ir skaidri atrunāti. Nesen um, tika publiskots ziņojums par uh, valdības uh, ieguldījumu, lai labāk īstenotu nacionālās prioritātes. Uh, šis ziņojums um, ir pieejams tīmekļa vietnē, uz slaidi jūs redzat arī uh, adresi, kur to var atrast, un uh, tur um, tiek sniegts pārskats par politikas virzieniem standartizācijas jomā, par tur atrodams arī vadlīnijas aģentūrām, atvērtība, konsens, caurskatāmība, standartu pievilcība, nediskriminācija, intelektuālā īpašumtiesību ievērošana. Tie ir pamatpīlāri mūsu darbā, un um, šos kritērijus mēs arī cenšamies ievērot. Mūsu standartizācijas um, institūts um, pēta visus šos elementus. Mēs mēģinām izstrādāt vienu vīziju, lai ietu uz kopīgo mērķi. Katrai grupai ir pilnvaras lemt par to, kas ir īpaši svarīgi šīs grupas um, dalībniekiem. ANSI piekrīt, ka mums ir jānosaka standartu skaits, uh, saturs, kvalitāte, biežums, uh, tātad cik bieži standarti ir jāpieņem, un uh, tas tiek noteikts nevis no augšas, bet um, konsultācijās ar partneriem. Svarīgi ir zināt, kad runājam par globālo standartizāciju, un mēs nerunājam tikai par ISO un IEC. Standarti, ko lielākoties izmanto PTO dažādās, dažādos starptautiskos nolīgumos arī ir relevanti. Mēs arī tos piesaistām. Nacionāls līdzdalības modelis tieša līdzdalība mums ir ļoti svarīga. Jāskatās, kas ir nepieciešams tirgumu, un standarti nedrīkst kļūt par šķērsli tirzniecībai. ASV standarta sistēma ir atvērta un pieejama, un to var izmantot kā modeli. Mūsu nācija vēlas eh, izmantot šo standartu ne tikai mūsu valsts robežās, bet eh, arī globāli, mm, lai standarti darbotos, neradot šķēršļus visā pasaulē. Paldies jums par eh, ļoti eh, pilnīgu prezentāciju. Mums, mums devām maz laika, bet jūs pilnīgi prezentējat šo jautājumu. Un eh, droši vien mēs esam ļoti interesēti sadarbībā ar jums arī tālāk. Um, vēl būs iespējams uzdot jautājumu. Un tagad uh, dod vārdu Čunguan kungam, atvainojiet man ķīniešu valodas izrunu, bet paldies, ka ieradāties, dodu jums 6 minūtes. Paldies, priekšsēd. Mani sauc Funkšun Guang. Es ļoti priecājos būt šeit, ka man ir iespēja prezentēt standartizāciju Ķīnā. Čunghang kunga vārdā kur vārds ir uz ekrāna. Un manā prezentācijā pirmais punkts būs pārskats par Ķīnas standardizāciju, otrs e, saikne ar starptautiskiem standartiem. Pirmajā sadaļā es gribētu tad skaidrāt Ķīnas standardizāciju no trīs viedokļiem, tā sakot. Pirmkārt, Ķīnas Nacionāla standartizācijas iestāde, divas, kuras vēlētos stādīties priekšā nacionālas līmenis, otrkārt, reģionāls līmenis. Nacionālā līmenī ir valsts padome, standartizācijas padome, saistājums SAC, kurā tiek eh, vienotie standarti nacionāla līmenī noteikti. Tas pārstāv Ķīnu, ISO, IEC un citās starptautiskās un reģionālās standardizācijas iestādēs. Provinču līmenī Mums ir uh, kvalitātes un tehniskās uzraudzības birojas, kas atbild par standardizāciju konkrētajā reģionā. Tā skaita apstiprināšana, autorizācija, reģistrācija, standārtu reģistrācija un informēšana par tiem vēlētos uz nacionālu līmeni galvenokārt koncentrēties savā prezentācijā. Un šeit viens ir uh, standartizācijas likumdošanas izstrāde, otrs ir uh, strateģisko mērķu noteikšana standartizācijā Ķīnā. Tā skaitā arī nacionāla standarta koordinēšana un nacionāla standarta pieņemšana. tātad arī sadarbība ar Nacionālajām standartizācijas komitejām, eh, lai ņemtu vērā eh, zinātnisko tehnisko projektu, kas saistīta ar standartizāciju eh, sektāru un lokālu standartu koordinēšanu, reģistrēšanu, nacionālu standārtu papildināšana, ņemot vērā nacionāls jautājums un Tad arī mū, Ķīnas pārstāvniecība ISO, IEC un citās starptautiskās standardizācijas organizācijās, eh, starptautisko nolīgumu eh, parakstīšana un ieviešana. Otrs aspekts, kam vēlos pievērsties, ir standartizācijas pārvaldība Ķīnā. Eh, Lūkā tēls, kas jums sniedz ieskatu Ķīnas standardizācijas sistēmā. E, šeit jūs redzat e, lejasdaļā e, standardizācijas tehnisko komiteju, kuriem ir ļoti nozīmīga loma standarta izstrādē, kuras vai nu viņi paši izstrādā, jeb šo pēc attiecīgo aģentūru pieprasījumu, piemēram, kādas provinces vai reģiona standardizācijas iestāžu pieprasījums vai ministrijas vai citu valsts iest, uh, val, uh, iestāžu. Kā arī pēc Nacionālās standardizācijas komitejas pieprasījumu. Ja provincē vai reģionā tiek pieņemti standarti, tīkā tāda arī tiek Ķīnā definēti. Taču, ja valdības ministrija līmenī tiek pieņems standarti, tie tiek uzskatīti par sektoru standartiem, nozars standartiem. <clears throat> ja savukārt standartizācijas komiteja pieņem standarts, tad tas ir nacionāls līmenis. Kopumā ir apmēram 497 tehniskās komitejas Ķīnā. kas strādāt cigo organizāciju ar eh, priekšteicis. Mums, diemžēl, būs mazliet jāpasteidzina jūs, eh, tā kā varbūt jūs varētu vienkārši minūti vēl runāt par starptautisko līmeni. Pārskats par Ķīnas standartizāciju. Kopš izveidas standardizācijas komitejas eh, izveidas 2001. gadā standardizācija ir ļoti strauji attīstīsies. Pirmkārt, to vārdību uzraudzes, tirgs to virza, rūpniecības pārstāvi to koordinē un institūcijas. Un visi iesaistītās puses piedalās šajā darbā. Otrakārt, nacionāla standarta sistēma galvenokārt no attīstās pārtiks drošības, patērētāju produktu, e, rūpniecības produktu jomā, inovācija, tehnoloģija, resursu, efektivitātes jomā, vidas e, attīstības produktu jomā, vidas aizsardzības produktu jomā, atvainojiet. Un otrs, pa ko es gribētu runāt, ir mūsu pielāgošanās starptautiskiem standartiem. Ķīnas iestāde ļoti lielu uzmanību pievērš uh, starptautisko standartu ieviešanai. Kad nacionāla standarta priekšlikumi tiek nosūtīti standartizācijas padomē, um, tur tie tiks apstiprināti un valdība piešķirs attiecīgi finansiālu atbalstu E, tiek iedarbināta pātrināta procedūra, tātad startautiskiem standartiem. Vairāk nekā 80% standārtu e, tērauda dzels jomā, elektromehāniskā aprīkojuma jomā, e, kuģniecības jomā, instrumentu un mēru instrumentu jomā ir startautiskie standarti. Tāpat situācija arī ir attiecībā uz citiem standartiem, vairāk nekā 98,5% standarti ir pieņemti Tas parāda, ka starptautisko standārtu pieņemšana ir uzlabojusi produktu kvalitāti, uzlabojusi ražošanas produktu procesu un spēl svarīgu lomu, lai nodrošinātu cilvēku veselību, drošību, eh, īpašuma aizsardzību, dzīvnieku un dzīvās radības aizsardzību. Tas palīdzēs Ķīnas produktiem izvairoties no nevi, ne, nevajadzīgiem tehniskām barjerām statuskās izcīcībā. Vai es varētu jūs lūgt beigt savu runu? Jums jau 8 minūtes runājot, mums ir, diemžēl, tik laiks, cik mums ir. Slaidus mēs varēsim paskatīties arī pēc tam vēl droši vien falsīt. Man vēl ir 4 slaidi palikuši. Bet, nu labi, tad es beigšu. Nu, paldies es domāju, ka jūs ļoti skaidri runājāt, un jautājumiem cerams būs laiks pēc tam, cik tā, tas tomēr nebūs godīgi pret pāriem runātājiem. Paldies par prezentāciju. To, uh, Mr., uh, to David Dossett from... Tad dod vārdu Davidam Dosetam no Seneleka. Jums arī ir sešas minūtes. Paldies priekšsādātāju kungs un paldies par um, ielūgumu. Uh, es tikai teikšu dažus vārdus par sen senalēku starptautiskajām saiknēm, īpaši ar uh, ISO un IEC. Mm, kolēģis Robs Tils jau pieminēja starptautisko līmeni, bet man te ir gan nacionālās, gan starptautiskās uh, saiknes. Uh, Ar IEC mums ir Dresdens nu, vienošanās, ar eh, ISO mums ir Vīnes vienošanās, eh, vien, nolīgumu eh, principus redzēt uz ekrāna, un, un šie noteikumi ļauj izvarīties no darba dobaltošanas. Protams, vēlamies identiskus standartus gan pa, globālam, gan Eiropas līmenim. Mēs esam iedibinājuši jaunu darba iedalījumu, pamatoties uz um, šiem nolīgumiem, un mēs uh, piemērojam vienlaikus uh, komentēšanas un pieņemšanas procedūras uh, par um, teksta projektiem. Te arī izšķiroši, atšķiroši nolīgumi ir tātad Vīnes un Dresdenes nolīgumi. Jūs redzat šeit Vīnes uh, vienošanos, mm, un mm, šeit 30% eh, no sen standartiem ir identiski arī savu standartiem. Ejot eh, tālāk pie Dresdenes mm, vienošanās, jūs redzat, ka 68% no senaliek standartiem ir identiski ar IEC standartiem. 20% no sen harmonizētiem standartiem ir identiski ISO standartiem, te balstoties uz jauno pieju un Vīnes un Dresdenes nu, vienošanos, um, nu, runājot par um, IEC, tur um, gan šī atbalstība ir vēl lielāka un sasniedz pat 75%. Tie ir interesanti, kas lēmī, kādi standarti ir nepieciešami starptautiskā un Eiropas līmenī. Mm, Eiropas un globālo standārtu portfeļu harmonizācija atviegla Eiropas eksportu uz citiem reģioniem, globālie tirgu, mm, bet eh, papildus eh, tam tie produkti, kas eh, tiek ievesti Eiropas tirgu, pateicoties šiem standartiem, ir moderni. Un šeit arī nepieciešama standārtu harmonizācija un atbilstība ko pieprasa Eiropas regulas un likumdošana. Mums šķiet, ka uh, abi nolīgumi un to piemērošana praktiski nozīmē, ka sen un senalek ir eh, ļoti veiksmīgs eh, ISO un IEC partneris, reģionālis partneris. Turklāt mēs ejam tālāk nekā to pārēdz formāla vienošanās. Uh, un uh, dibinām globālās partnerattiecības, mēģinot uh, likvidēt šķēršļus tirsniecībai, dalīties pieredzē ar citām valstīm, palīdzēt uh, sadarbībai starptautiskajās platformās un atbalstīt kvalitātes infrastruktūras ierīkošanu un uzturēšanu. Mēs esam izveidojuši tīklus, um, Uh, sadarbības fórumus, uh, atbalstām līdzdalību standartizācijas darbos ar bilaterālo dialogu palīdzību, un uh, mēs arī mēģinām palīdzēt cilvēkiem citur pasaulē, kas vēlas standartizāciju uzlabot. Nu, šo darbu rezultātā mums ir 19 um, partneri Eiropas valstīs, mums ir viena partneri iestāde Austrālijā, Mums ir uh, uh, redzamības projekti uh, Ķīnā kopīgi ar ANSI kolēģiem. Un mums ir arī Indijas projekts, ko pieminēja viens no deputātiem. Šis projekts arī turpināsies, un mēs ļoti atbalstām komisiju šeit. Mums regulāri not notiek pieredzes apmaiņa, dialogs ar ANSI. Vašingtonā mēs eh, viesojāmies pirms eh, pāris nedēļām un runājām ar viņiem. Mums ir saprašanas memorands un sadarbības nolīgumi ar Āzijas un eh, Latīņamerikas kontinentiem, Āfrikā, neatkarīgajām valstīm, ar Krieviju. Mums ir nolīgumi ar Persijas līča valstīm. Mums ir um, nolīgumi ar Ķīnu, Koreju, Japānu un, un citām Āzijas valstīm. Tātad visur pastāv bilaterāli nolīgumi, lai parādītu, cik ietekmīgi ir Eiropas standarti pasaulē. Eiropas standartus liftiem un eskalatoriem izmanto praktiski visur pasaulē. Tātad paldies jums par uzmanību un es labi iekļavos laikā. Jā, bet mēs arī eh, sākām vēlāk nekā bija paredzēts. Eh, katrā gadījumā paldies jums eh, par jūsu referātu. Jā, un es arī redzēju kolēģa no Ķīnas prezentāciju, un tur arī parādījās lifti un eskalatori, tā ka tas pierāda jūsu vārdus. David. Valērkungs mums par ECIP skatījumu stāstīs, un tad. Uh, uh, Davids Wilkinsons no kopīgā pētniecības centra JRC. Paldies, ka uzaicinājāt mani un ECI, lai pastāstītu uh, par senu un, uh, papildināt senu un senlieku viedokļus, uh, no mūsu viedokļa, no ECI viedokļa, telekomunikācijas standartizācijas institūta. Un Melkom, es priecājos, ka jums ir savs kontakts ar ECI. Mēs apzinām, ka mums ir tā pati kaklasaita šodien, tā ir ECI kaklasaita. Uh, trīs sadaļas manai runai šodien. ECI apsveic Eiropas standardizācijas sistēmu reformu. Paldies, ka komisija eh, šos uh, projektu izstrādās un šo pakotni, šo kopumu. Tiešām Eiropas līmenī ir nepieciešama šāda standardizācija patērētāja sardzībai, lai nodrošinātu atvērtību, caurskatāmību, uh, licencēšanas viengablānību. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, lai es būtu globālā līmenī konkrēti spējīgi, lai es rūpniecību būtu un palikt konkrēti spējīgi standardizācijas jomā. Tas ļaus mums izmantot standardizācijas specifikācijas, kuras tirgs plaši pieņem neskatoties uz izcelsmu vai nu, tas ir no standardizācijas iestādēm vai no konsorcijiem. Tas mums arī ļaus Eh, reģionu konkrētās prasības pienācīgi ņemt vērā. Otrs, ko vēl to sacīt, mēs gaidam, ka Eiropas Savienībā veicinās pats savas iestādes, lai tās varētu globāli darboties pienācīgā veidā, izplatīt savu ietekmi. Un tas varētu atkarībā no nozars būt atšķirīgi. IKT joma nozara atšķirās no citām nozarēm, un tas ir vēsturiski tā izveidojies. Varbūt atcerēsties, ka ECI tika eh, izveidotās 1988. gadā, vienoties komisijai dalību valstīm un rūpniecības vai nozars pārsējiem, lai vien, Eiropā būtu viena eh, šāda iestāde, kur viss iesaistītās puses standarti izstrādē piedalītos, un Eiropas tirgus vad, e, e, vadošā loma Eiropas vadošā loma telekomunikāciju jomā šeit tas ir lielā mērā veidinājis. Izstrādāt Eiropā augsts kvalitātes standarts un esam partneri citām reģionālas standardizācijas organizācijām, piemēram, CCSA Ķīna, ATIS un ANSI akreditācijas tādas ASV, kā arī Japāna un Korejā. Jūs ziniet, ka mums tagad ir 5,3 miljārdi e, mobilo telefonu iz, e, tīkli izmantotāji, GSM un citu tīkli visā pasaulē. Ir vairāk nekā 90 sadarbības nolīguma ar daudzām organizācijām visā pasaulē. Otrs veids, kā globalizēt, ir, protams, arī izmantot starptautis Eiropas nacionālas iestādes Un trešais, ko es vēlētos teikt, mēs redzam, ka ir nepieciešams kontrātā veidā konsorcijas standārto procesu koordinēt, kā tie pieņem ES standarts. Tādēļ e, iesaistīšu pušu konsultāciju platformu ir jādimensionē pareizi konsultāciju un lēmpiemšanas procesi platformā un jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz IPR un autortiesību jautājumiem. Mēs ceram, ka komisija šo platformu izveidos, kā vismaz iepriekš izskanēja līdz šī gada beigām, lai mēs varētu sākt strādāt nākamgad. Un tad šī platforma būs pieejama tad, kad regula tiks pieņemta 2013. gadā. attiecībā uz MVU piedalīšanos procesā vēlas vēl ko sacīt, atšķirībā no tā, ko līdz šim dzirdējām. ECI un tur, kur izstrādājam MVU standarts, tiešām MVU e, piedalīšanās pēdējo gadu gaitā ir ļoti uz, e, palielinājusies, nevis samazinājusies. Kopsavilkumā standarts un specifikācijas, kā jau daudz kārt šodien izskanēja, tiem ir jā, tos jāīsta nozars darboņiem Eiropas līmenī globām tirgumu. Valdībām, likumdevējiem tikai būtu jāietekmē šo tirgus virzīto procesu, lai sasniegtu, kur nepieciešams politikas mērķis, kā piemēram drošība, resursu, neliela resursu izmantošana vai konkrētspēja. Piemērs. ECI noteikti laikā vai pat ātrāk izpildu tam izvirzītās prasības. Paldies tiešām par ļoti nodrīgo komentāru saka priekšsēdus un gal galā Davidam Vilkinsonam vārds, kurš pārstāv kopīgo pētniecības eh, padomi, eh, lai stādītu mums priekšā savu darbu. Jums ir daudz uh, eh, slaidus prezentācijā, varbūt šis tas būs jāpārlāk. Jā, es iekļaušos uh, limitām. Uh, paldies, ka teicinājāt uh, šeit uh, arī apvienoto. Uh, pētniecības centru. Jūs eh, iespējams zināt, ka šis centrs eh, dod zinātnisko pētniecisko ieskatu komisijai visos projektos. Un šādi šis centrs netieši arī eh, kontrolē komisijas aktivitātes visās jomās praktiski un arī standartizācijas jomā. Kā tad šeit šis centrs ir iesaistīts? Daudzi standarti šodien pieparas um, nu, jau no paša sākuma līdzsvaru starp uh, efektivitāti, konkurētspēju un ražīgumu. No otras puses, uh, tikpat um, nepieciešama ir um, vide, nepieciešams ir videi draudzīgums un um, orientējums uz pilsoņiem. Un šeit zinātnē var palīdzēt. Var nodrošināt šo vispārējo bal balansi, šo līdzsvaru. Mēs strādājam pie harmonizētās metodoloģijas, lai sniegtu zinātnisko eh, informāciju, ko vēlāk izmanto mm, citi. Mēs uh, gatavojam references materiālus, mērījumus, kas ir uh, būtiski standartizācijas procesam. Vēlos jums uh, sniegt īsu pārskatu uh, par jomām, kurās darbojamies - transports, enerģija, digitalizācija, drošums un drošība, patērētā aizsardzība, protams. Nesen mēs um, esam snieguši pamata informāciju, lai komisija varētu definēt nanomateriālus. Viens piemērs. Mūsu centrs jau vairākus gadus um, vada laboratorijas ISPRA, uh, kas ir atbildīgas par metodoloģiju, lai izmērītu uh, automobiļu un citu transportlīdzekļu emisijas. Un tas ir uh, vitāli svarīgi regulatīvajam un standartizācijas procesam ES. Praktiski jūs redzat komisijas uh, pakete mūsu centra identitāti, jo tur rakstīts, ka mūsu centrs um, palīdzēs ar zinātniskajām atziņām, uh, lai tiktu ņemt tikt ņemts vērā ekonomikas ražīgums, sociālie aspekti, ilgtspējīgums, vides, vidē draudzīgums un tā tālāk. Mums ļoti mm, patīk arī šis mm, anticipācijas process, kur komisija mēģinās mm, identificēt nākotnes standartu pamatiezīmes, bet standarti kļūst globālāki jo rūpniecība arī globalizējas. Un, ja vēlamies piekļuvi globāliem tirgiem, mums eh, tas viss ir jāpamato ar zinātniskām atziņām globālā dimensijā. Praktiski, ko mēs darām šobrīd, mēs eh, šobrīd strādājam ar kolēģiem no ASV. Un es ceru, ka Mums parādīsies arī tāda vēstule par mūsu nolūkiem transatlantiskajā ekonomikas padomē, kur izteiksim viedokli uh, par um, inteliģentiem tīkliem, viedu tīkliem. Šeit uh, arī mums ir nepieciešama standartizācija. Uh, abās Atlantijas okeāna pusēs, un um, tas ir ļoti svarīgi ekonomikai. Un tehniskie standarti ir absolūti nepieciešami, jo investēt var tikai tad, kad zināms, kā tas darbosies pēc tam. Un lūk, ko vēlas rūpniecība, gan šeit, gan Amerikā, viņi vēlas definēt standartus. Konkrēti, mēs izveidosim eh, savietojamības centrus Isprā, Itālijā pie Milānas un eh, Argonā pie Čikāgas, eh, ko pārvalda enerģētikas ministrija, enerģētikas departaments ASV, un to mēs darīsim ļoti ātri. Nu, šādi ceram palīdzēt rūpniecībai. Protams, ar laiku mēs vēlamies globālus standartus. Tas jau ir labs iesaukums šī, šīs partnerattiecības, un mēs turpinām ciešu sadarbību, bet, protams, mēs vēlamies uh, paplašināt uh, arī uz citiem uh, kontinentiem, uz citām pasaules daļām. Es nevēlos pievērsties tehniski tehniskajām diagrammām mēs šeit, mēs citādi pavadīsim vēl pusstundu. Secinājumi. Standarti ir konkrētspējas panākuma ķīla, zinātne šeit ir pamats labiem standartiem, mums jākļūst globālākiem, starptautiskākiem, un mūsu centrs JRC ir um, tā organizācija, kas uh, izgaismo tieši šo zinātnisko dimensiju standartizācijas darbos. Paldies jums visiem! Nu, tagad tiešām laika mums vairs nav nedz atbildēm, nedz jautājumiem. Es domāju, ka varbūt bilaterāli mēs varēsim šo to vēl precizēt, bet cik svarīgi bija globālo dimensiju izgaismot um, standartizācijas procesos. Uh, Mm, es domāju, ka mēs visi tam piekrītam, un ļoti labi, ka JRC e tagad eh, tika pieaicināts un piedalījās mūsu darbos, un tad arī jāparaksta transatlantiskā vienošanās šonedēļ, tas arī ietekmēs eh, situāciju. Es aicinu Lara Komi izteikties eh, tagad noslēgumā, un nu, tad painformēšu par to, ko darīsim pēc tam. Uh, Un es aicinu visus referentus, visus runātājus šodien turpināt tieši tāpat. Ringrats. Paldies, priekšsēd. Arī es vēlos vēlreiz pateikties visiem runātājiem. Eh, prezentācijas bija ļoti nozīmīgas un svarīgas arī ēnu referentiem, jo nav šīs dienas pēcpusdienas sākot jau Mēs strādāsim pie šī teksta un redzēsim, kā jūs sacīto varēsim ņemt vērā. Tad sirsnīgs paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās. Pirmajā sesijā mēs uzzinājām, ka ir nepieciešams normēšanas procedūru pātrināt, bet tas nedrīkst notikt uz kvalitātes rēķinu. Kvalitāte E, patiesībā sevi ietver e, standardizācijas ātrumu. Dažās jomās e, ir jābūt vēl ātrākiem nekā citās. Cita tēma, kar, kurai mēs pievērsāmies, bija MVU. Izskanēja jautājums, kā viņas vislabāk pārstāvēt, lai nodrošinātu labāku koordināciju starp MVU nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Uh, Mēs, protams, rēķinamies ar to, eh, kas notiek nacionāla līmenī, lai Eiropas līmenī eh, kaut ko tādu rastu, kas ir savietojams ar ES eh, komisijas iniciatīvi. Drīkst norādīt arī uz to, ka mums ir nepieciešama diversificēta pieeja, jo uh, jomas ir ļoti atšķirīgas, nozars ir dažādas, bet es domāju, tad, tad mēs bieži runājam par maziem vidējiem un lieliem uzņēmumiem, bet drīzāk varbūt par uh, jomām būtu jādomā tautsainicības nozarēm. Un tad vēl pavisam īsi par pārstāvniecību nacionālajā vai ES līmenī. Uh, Eh, noteikti viedokļi šeit arī dalās. Ir arī citi dosie tādi, kā pašiniciatīvas ziņojums prasoto eh, pētniecības pamatprogrammu, kur eh, sevi apvieno nepieciešams ar pētniecību un jauninājumiem. Protams, eksistē jau struktūras, tās arī būtu jāizmanto, kāpēc tās arī uh, nedarbotos privātā sektora un MVU jomā. Ja mēs to nedarīsim, tad citi to darīs. ASV jau ir pieklavējuši pie durvīm, mums ir jāgūst labums, jāizmanto tas, ko jau esam darījuši. E, standardizācijas iestāžu finansēšana, tas ir, protams, atslēga jautājums, vienkāršošana, tad šīs platformas radīšana, kas ļaut visam iesaistītām pusēm pāredzamā vienādā veidā piesaistīties ES un starptautisko instanču darbu savietošana pēdējā sesija bija ļoti nozīmīga, ar referentiem jau sacīja, tātad mēs šo globālo dimensiju nedrīkstam zaudēt no redzesloka, jo, protams, mēs vēlamies Eiropā nodrošināt augstu kvalitāti, bet uh, arī starptautiskā līmenī jābūt aktīviem. Mēs dzīvojam ar vien globalizētākā pasaulē, tādēļ jāraugās, kā tas viss uh, atbalsojas uh, globālā līmenī, par to mēs dzirdējām daudz pēdējā sesijā. Esmu jūsu visu rīcībā ja jums vēl ir e, kāds pienesums dodams mūsu darbā, e, bet e, nosaukšu termiņu. Lūkšu jūs, ja vēl ir komentāri, ierosmes, tās mums līdzdalīt līdz 5. decembrim, jo tad būs pēdējās sēdes ar ēnreferentiem referentiem Tādēļ ir svarīgi, lai visus komentārus mēs saņemtu e, līdz tam, e, un tās varētu ņemt mūsu atzinumā vērā. Tātad sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās uzklausīšanā. Šeit izskanēja vairāk aspekti, kas iepriekšējā uzklausīšanā netika e, cilāti. Tagad mums ir pilns e, e, skats uz standardizāciju un par to jums visiem pateicos. Lara Komī, sirsnīgs paldies, ka jūs organizējat šo pasākumu kopā ar mūsu sekretariātu, ar Kostas, kas ir šeit uz skatuves ar mani kopā, un arī pateicos saviem kolēģiem nobeigumā. Mūsu laika grafiks tālākiem darbam, kā Lāra sacīja, viņa savus grozījumus Eh, konsultācijā ar visiem ēnu referentiem eh, uzrakstīs, un Kozušņī kungs ir mūsu stratēģijas ziņojuma referents, tā nu nodrošināsim ekspertīzes eh, pārmantojumību ar Šalmoz, Rūle, Mandas, De Jong, visi bija iesaistīti pirmajā ziņojuma saļā arī jau Lara. Uh, E, ieliks lielu darbu, lai līdz Ziemassvētkiem, līdz 22. decembrim saņemtu viņas ziņojumu projektu, tad tā būs tāda jauka Ziemassvētku dāvana. 24. 25. janvārī mēs to skatīsim. Un grozījumi tad varēs tikt iesniegt līdz 7. februārim, 28. 29. februārī tikt, skatīsim šos grozījumus, un e, galbalsojums IMCO e, būs 20 tā 21. martā un apmēram mājā mēs varētu eh, tādu eh, plenērā balsot. Eh, polijas, pre, polijas prezidentūra ļoti aktīvi mums strādājas, Dānijas prezidentūra ļoti vēlas panākt progresu, padoms darba grupas darbā paralēli mūsu darbam, tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām ES 2020. gada izaugsmas stratēģijā vienotā tirgus akta sakrāš, tas viss ļoti svarīgi un šeit arī izskanēja vairāk kārt, e, cik svarīgs ir vienotais globālais tirgus e, globālā līmenī, tātad e, tas viss patērētāju pilsoņu interesēs, darba devēja, darba ņēmēja, patērētā interesēs. Tātad uh, paldies visiem, kas deva ieguldījumu, atvainojiet, ka man nācās jūs nedaudz steidzināt, bet jūs, jūs sacīto centīsimies ņemt vērā. E, sanāksim internet tiešai debija vērojumi, paldies visiem, kas mūs klausījos, un internet tiešai būs pieejama arī vēl pēc tam. E, tas tiks arhivēts Tātad paldies visiem dalībniekiem arī šodien. Tagad es sanāksmu slēdzu. Eh, komiteja turpinās darbu pulksten trijos ar mūsu parasto darbu kārtību, kas saistīta ar uh, lauksaimniecības un meža saimniecības eh, transporta līdzekļiem un ēstpilsonību. Tātad gaidīšu jūs tad visus sakā. Paldies!